Colleagues, I think we can start. Kolēģi, es domāju, ka varam sākt darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Pāriesim pie darba kārtības septītā punkta, kas ir ļoti svarīgs. Mums jāizskata izskata ziņojuma projekts par struktūrāliem pasākumiem, ar ko uzlabo Eiropas Savienības kredā, kredīti iestāžu noturību. Un uh, šajā ziņojumā ir ļoti uh, stingra pieeja, ir ierosināti daudzi grozījumi komisijas priekšlikumā, tātad ir uh, daudz vielas diskusijām Un es domāju, ka tāpat ir stratēģiska diskusija. Vēlos vēlreiz pateikties referentām par uh, veikto darbu un dodu vārdu viņam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uh, arī pateikties ēnu referentiem, jo mums bija iespējams visu izdiskutēt un gribu informēt komiteju, ka šobrīd nav pilnīgas vienprātības šais jautājumos. Es gribēju to pateikt jau pašā sākumā. Un es augstu vērtēju arī to, ka valda izpratne par to, kā mums jāorganizē darbs, kā jāvirzās uz priekšu, lai izveidotu labu likumdošanas priekšlikumu un es uh, esmu paredzējis uh, ciešu sadarbību ar ēnu referentiem, lai panāktu vairākumu atbalstu šim priekšlikumam. Manuprāt, uh, mums ir divi aspekti jāsaglabā. Tas ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, viens uh, jautājums, kas ir ļoti aktuāls Eiropas Savienībai, proti, kā nodrošināt investīcijas un darba vietu radīšanu. Un es vēlos ļoti skaidri norādīt, ka mēs nevaram diskutēt par finanšu institūciju regulējumu, neņemot vērā to, kāda ietekme varētu būt uz Eiropas ekonomiku. Šodien mums ir nepietiekams investīcija apjoms Eiropas Savienībā. Protams, atkarībā no aprēķinu metodes pietrūks 400 līdz 700 miljārdu eiro gadā. Un tas ir, tā ir liela naudas summa. Un šajā kontekstā mums ir jāvē, jāraugās uz Junkera plānu, kur saskaņā ar kuru gadā ir paredzēts investēt 100 miljārdus. Un pat ja šis plāns darbosies, tad tas nespēs uh, noteikt kā tikai daļu no trūkstošā investīciju apjoma. Un mums ir jānodrošina, lai finanšu institūcijas Uh, darbotos, nodrošinot investīcijas, uh, vērtspapīru radīšanu, lai atbalstītu jau inovācijas un jaunu darba vietu radīšanu. Tas ir pārbaudas akmens mūsu likumdošanai. Nepietiek raudzīties tikai uz ekonomikas vienu daļu, finanšu sektoru, un censties to noregulēt pēc iespējas labāk. Mums ir jādomā par visu Eiropas Savienības ekonomiku Un mēs visi zinām, ka kopš finanšu krīzes sākuma visas nepieciešamās reformas ir novedušas pie tā, ka tiek regulēti aizdevumi un ir noteikti makroekonomiskās prasības, kas ir svarīgi ekonomikai un strādājot pie šā tiesību akta, ir jādomā par to, kā pārvarēt šo investīciju deficītu, kur apjoms ir 400 līdz 700 miljārdiem eiro. Un to mēs nepanāksim, ja mēs radīsim jaunus šķēršļus, jaunas problēmas banku sektoram Manu, mana pieeja šajā ziņojumā ir tāda, ka mums ir jāvēršas pret risku, lai no vienas puses novērstu jaunu finanšu krīzi, bet no otras puses veicinātu investīcijas, kas ir nepieciešams Eiropas ekonomikai. Es gribu teikt, ka šīs, ja mēs spētu nodrošināt šos 400 miljārdus eiro, tas varētu radīt 5 līdz 10 miljonus jaunu darba vietu. Otras jautājums. Līdz šim pieņemtie tiesību akti, mēs zinām CRD 4 un MIFID 2, BRD un DDS, visi šie tiesību aktu nosaukums saīsinājumu jums ir zinām, jūs esat tie, tie nedaudz Eiropas Savienībā, kas to visu zina no galvas. Tātad runājot par kapitāla prasībām, par noguldījumiem, par banku noregulējumu, ir uh, pieņemti. Un tagad Mums ir jāpanāk, lai šie tiesību akti tiešām darbotos un mums ir jāmaina spēles noteikumus, lai neviens akcionārs nākotnē nevarētu rēķināties ar to, ka nodokļu maksātāji vai kāds cits uh, samaksās uh, visu viņu vietā. Un ir jāievieš šī tā saucamā bail-in procedūra, lai eh, veidotu stabilu sistēmu tagad, kā lai uh, riskantākai uzņēmē eh, darbībai būtu paredzēts uh, lielāks kapitāla garantijas. Paskatīsimies uz vispārējām bankām Ja šīs bankas mūs pakļauj papildu riskam, tad mums ir e, jārisina šī risku problēma. Bet mēs nevaram teikt, ka bankas kā tādas tādēļ, ka tās ir universālas bankas, ir, e, rada lielāku risku nekā citas. Būtībā situācija ir gluži pretēja, kā mēs to esam pierādījuši e, stresa testos, kā eh, paraugoties uz reālo situāciju. Šīs eh, bankas eh, finansē lielus nekustamā īpašuma projektus un um, specializētās bankas veido saikni ar uh, konkrētām nozerēm. Vērtējot šos riskus, mums ir, ir jāizvairās no tādas situācijas, ka tad, kad nokrīt zemē atslēgas, mēs tās meklējam nevis tur, kur tās ir nokritušas, bet tur, kur ir labāks apgaismojums. Tas neko nedos, un šādu pieeju mēs, tas ir jāpatur prātā, domājot arī par banku sistēmu. Tātad šīs universālās bankas kam ir uh, asimetriska struktūra, kas lielāku pēļņu gūst no ieguldījumiem, nevis no depozītiem, tad ir jāizvērtē to darbību, jāanalizē risks. Un kapitāla CR, saskaņā ar CRD4 kapitāla pietiekamības direktīvu. Šī situācija dažādās valstīs ir atšķirīga. Tātad mums ir Eiropas sistēma, mums ir jāanalizē riski un uzraugiem ir jādod iespēja vai nu pieprasīt kapitāla palielinājumu, vai arī pieprasīt darbības apjomu samazināšanu, vai arī bankas sadalīšanu. Saskaņā ar COD4 un BRD Manuprāt, tas ir svarīgi. Ja mēs pāraujam šo darbības ķēdi starp uh, aizdevumiem un vērtspapīru izlaišanu, piemēram, tad mēs arī uh, traucējam tirkus darbību. Protams, mums ir uh, problēmas nodrošināt finansējumu investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai. To mēs visi zinām. Un divas kategorijas cietīs visvairāk, ja mēs pieļausim kļūdas. Vispirms cietīs mazie un vidējie uzņēmumi, jo tie ir visvairāk atkarīgi no šā tirgus darbības. Bet otra kategorija ir tā, par ko mēs mazāk runājam, tās ir tās valstis, kam pašam, kurām pašām nav šādu banku, kuras ir atkarīgas no citu valstu bankām. Ja tiek veikta šāda nodalīšana, tad investīciju bankas uh, pārcelsies uz izcelsmes valsti un uh, uzņēmēja valstī uh, paliks ļoti neliels investīcija kapitāls. Un noslēgumā, ja mēs veicam šādu nodalīšanu, Daudzos gadījumos tas ir pamatoti un racionāli, eh, lai pārvarētu riskus, bet tai pašā laikā šīs nošķirtās bankas vairs nebūs tādas bankas, kā mēs esam pieraduši tās redzēt. Tas nozīmē, ka atsevišķās, bankās ne, eh, atsevišķās valstīs vairs nebūs šādu specifisku banku, un tās vairs neietilp šajā regulējuma un uzraudzības sistēmā, kas ir izveidots kopš 2008. gada. Un līdz ar to mēs paši grausim savu stabilitātes sistēmu banku sektorā. Bet pašā laikā mēs nevēlamies radīt milzīgas darbības iespējas paralēlai banku sistēmai. Eh, lai nodrošinātu investīcijas. Mēs nevēlamies, eh, lai būtu eh, vairāk tādu banku kā Lehman Brothers. Mēs vēlamies lielāku stabilitāti, drošību un finansēšanu Eiropas Savienībā. Un šobrīd ir pienācis laiks radīt iespējas investīciju veikšanai. Un tādēļ priekšsēdētāji kungs, es ceru, ka mums būs uh, auglīgas diskusijas par manu ziņojumu projektu. Esmu gatavs ne tikai uzklausīt citu kolēģu viedokli, bet izt, e, veikt arī diskusijas ar ēnu referentiem. Liels paldies referentam. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais ir Jākops von Vaitsekers. Paldies priekšsēdētāji, paldies Gunāram Hokmarkam Man ir bijis uh, patīkami ne tikai lasīt jūsu ziņojumu, bet arī ar jums sadarboties, bet tomēr par spīti tam, ka referentam un ēnu referentiem ir garas rokas, mēs šobrīd stāvam tik tālu viens no otra, ka mums būs grūti uh, sarokoties. Nu, tad referents saka, nu tad jums jānāk tuvāk uh, runātājs turpina, es paskaidrošu, kādēļ tas tā ir runājot par vispārējiem komentāriem, par eh, debašu būtību. Pirmkārt, es, eh, mani nepārliecina ideja, ka mēs varam atļauties vāju struktūrālo reformu eh, likumdošanu ar tādu pamatojumu, ka mums ir Eh, jau veiktas reformas, kas ir atbalstīts šajā komitejā. Manuprāt, šīs reformas nav pilnībā atrisinājušās eh, problēmas attiecībā uz bankām, kas ir pārāk liels, lai tām ļautu bankrotēt. Un tādēļ mums ir vajadzīga banku savienība. Un es tikai vēl gribu piebilst par runājot par telaku Un man e, ir nācies dzirdēt sanāksmēs, ka tagad būs te, telak, kas atrisinās mūsu problēmas. Un es uh, zinu, ka telak arī ir saskāries ar lielām problēmām Āzijas valsts ekonomikā. Un mēs redzam arī transatlantiskas problēmas šajā sakarā. Un mēs nevaram paļauties, ka telak atrisinās visas mūsu problēmas. Un daudzās sanāksmēs esam arī dzirdējuši ka šī tā saucamā bail-in ideja var labi darboties, ja ir kaut kāda viena atsevišķa banka, kam ir nopietnas problēmas, bet ja ir sistēmiska globāla krīze, tad ir diezgan problemātiski runāt par šādu bail-in pieeju. Un, uh, nu, uh, var jau teikt, ka šī problēma vairs nav aktuāla. Eh, un es domāju, ka tā tas tomēr nav. Šī problēma nav atrisināta. Nākamais punkts ir tādi, kas saka, ka visas šīs reformas tagad ir veiktas, ka pietiek regulēt banku sektoru un ir jādomā tagad par ekonomikas izaugsmi. Bet es domāju, ka labāk eh, gan eh, nākt par labu gan izaugsmē, gan kapitāla regulēšanai, ja mēs atteiktos no tādām nešiešām subsīdijām lielām uh, bankām un nova, novirzītu naudu uz Junkera fondu, kas joprojām nav sasniedzis makroekonomiski nozīmīgu apjomu Es domāju, ka vajadzētu pārtraukt uh, šo pārāk lielo banku subsidēšanu. Un uh, neesmu dzirdējis nekādus pārliecināšus argumentus tam par labu. Un vēl, runājot par šiem ierosinātiem grozījumiem, šis tiesību akts ir vērts uz diviem mērķiem. Pirmkārt, stiprināt to instrumentu kopumu, kas pastāv Banku Savienībā lai mm, risinātu šo pārāk lielo banku problēmu. Un otrais mērķis ir domāt par visu Eiropas Savienību kopumā, par vienoto tirgu. Un jautājums, kādi kompromisi, kādas prioritātes šeit varētu būt. Un mani, man ir bažas par to, ka atskaitot manus pāris grozījumus, ka vēlme ir atbalstīt tādu pieju, ka uh, lēmumus par pārāk lielu banku glābšanu ir banku savienības ietveros atkal nodot dalību valstu ziņā. Es ceru, ka tāda pieeja jums nav, referent kungs, bet mums tiešām ir jāizanalizē, kā šie ierosinājumi darbosies praksē. Man ir bail par to, ka lēmumi par ļoti lielām bankām Banku Savienības ietveros atkal tiks nodoti dalību valstu pārziņā. Un tas būtu uh, Uh, pretēji uh, tam, ko mēs cenšamies panākt. Un komisijas priekšlikuma stiprā puse ir tas, ka tās atbalsta universālo banku modeli Eiropā. Ir norādīts, ka mēs nevēlamies, lai uh, Uh, investīcija bankas vai vairums tirzniecības bankas varētu ļaunprātīgi izmantot tos atvieglojumus, kas ir paredzēti. Un tagad vājinot šo robežšķirtni, mēs uh, šādu risku palielinām. Nu, var teikt, ka tas viss ir tāds hipotētiski un teorētiski, bet paraugoties uz Eiropas lielāko banku bilancēm, var konstatēt, šādas lietas. Piemēram, kā, cik liels apjoms šajā bilancē ir veltīts uh, reālas, uh, reālās ekonomikas uh, finansēšanai. Nu, normālā bankā tas būtu 80-70% no kopīgiem aktīviem. Tātad tie būtu kredīti reālai ekonomikai, bet uh, investīciju vai uh, vairumtirzniecības bankām, kas ir ļoti liels Eiropā, šis īpatsvars ir zem 40%. Tādēļ mums ir jādomā, uh, ko šāda pretimnākšana nozīmētu reālā dzīvē. Tas nozīmē, ka mums ir jāveic ļoti nopietni struktūrāli pasākumi. Un vēl piektais punkts Eh, uz to arī Gunārs Hokmārs, Hokmārks norādīja par to, kā eh, pārvaldīt risku. Nu, varam īstenot eh, šobrīd izmantoto pieju varam izmantot arī citus modeļus, riska novērtējumu modeļus. Pieredze rāda to, nu es neesmu īpaši Donalda Rāmsfelda piekritējs, bet uh, nāks atzīt, ka ir ļoti daudz nezināmo. Uh, riska modeļa ietvaros mēs varam uh, noteikt objektīvu riska novērtējumu, bet daudz kas varbūt arī neskaidrs. Un domājot par mūsu uh, šo banku struktūrālo reformēšanu, šādi modeļi var būt bīstami, šie 30 un 70 miljārdu sliekšņi nemainās, un līdz ar to visu šā regulējuma aptvērums ir ļoti sašaurināts Un tāpat runājot par atsevišķiem pasākumiem, kur šim slieksnim ir jābūt, no kura ir jāveic uh, banku darbības nodalījums arī, uh, šeit mēs varētu skatīties uz Bāzeli 3, kur, uh, kas norāda to, ka tas nav nepieciešams. Tātad šeit ir šis uh, sviras. Uh, efekts ņemts vērā un riska novērtēšanas modelis. Un noslēgumā vēl jautājums par to, vai ir jāvā, jāsāk strukturē, pārstruktūrēšana balstoties uz uh, noregulējumu vai jaņem vērā vispārēji sistēmiski riski. Es iestātos par otro variantu. Iemesls ir tāds, ka balstoties tikai uz noregulējuma jēdzienu, tad uh, šie noregulējuma plāni Banku Savienībā tiek izvērtēti, tos izvērtē ESMA un citas institūcijas, un uh, ir jāpārliecinās par to, ka sistēmiskas krīzes rezultātā tas tiešām ir noregulējams, un ka šis noregulējums nerāda papildus uh, sistēmisku kaitējumu. Un, manuprāt, šāda pieeja varētu ievērojami novājināt šā tiesis, tiesību akta normas, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un uh, ir arī tādi pasākumi, ar ko nevajadzētu šīm bankām nodarboties, bet tirgus veidošanu uh, apstākļos ir dažkārt grie, grūti nošķirt, ka, nošķirt kad ir uh, tiek veikt klientu apkalpošana un kad bankas tirgojas paši savā vārdā. Un tad arī būtu jāpārdomā tas eh, slieksnis, no kura būtu šīs darbības jāsāk nošķirt. Liels paldies! Tātad jūs acīm esat vienojāties nepiekrist, bet ieklausīsimies citos runātājos. Nākamais ēnu referenci ir no ECR grupas Kamalkungs. Liels paldies! Es ar uh, lielu uzmanību sekoju šai atsaucēji uz uh, tādu kā alfabētu uh, sajukumu. Visi šie saīsinājumi CRD4. Uh, Um, DGS un tā tālāk tā joprojām. Nu, mums ir jānāk klajā ar saprotamu priekšlikumu. Es vēlos pateikties referentam par darbu, ko viņš paveicis, bet es pateicos arī sekretariātam, kas ir organizējis tik daudz tikšanos ar nozars pārstāvjiem, un es nevarēju, diemžēl, piedalīties visās šajā sanāksmēs, bet man darbinieki tur ir piedalījušies, un tas ir bijis uh, ļoti vērtīgi. Bieži vien gan bija vairāk uh, neatbildētu jautājumu Mēs cenšamies um, pāriet no tādas kā fokusēšanās tikai uz uh, stabilitāti un pārējiem uz vēlmi panākt to, ka ekonomika veiksmīgi darbojas. Bet vai mēs tik tiešām esam atrisinājuši visas problēmas, kas ir saistīts ar bankām? Es nezinu, es esmu vairāk uh, skeptiski noskaņots, uh, kas attiec uz šo too big to fail. Uh, Mēs esam gadu gaidā izdomājuši visu visādus saīsinājumus, bet mums patiesībā um, vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai attiecīgi banku vadītāji uzņemtos atbildību un lai tiktu ievēroti grāmatvedības standarti. Tāpēc man šķiet, ka mēs šiem jautājumiem pievēršamies nokvēti. Man patīk šī ideja, ko Gunārs cenšas uh, ieviest, ka mums ir jāpievērš uzmanība riskam. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi izšķirīgs uh, pienesums šajās debatēs, bet es nezinu, vai politiķiem būtu jāpieņem šādu lēmumu par risku. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka dažas no riskantākajām aktivitātēm patiesībā ir mazumtirdzniecības jomā. Tātad runa ir par aizdošanu uh, personām, kurām nav iespējas eh, atmaksāt šos līdzekļus atpakaļ. Nu, mēs te varam runāt par visādiem CDO un tā tālāk un tā joprojām, bet mums ir jāatceras, ka tas ir um, mazumtirdzniecības, um, tā ir mazā, mazumtirdzniecības problēma. Un um, ļoti labi, ka Gunārs turpina darbu balstoties uz to, ko mēs esam paveikuši vai BRRD tik tiešām ir atrisinājusi problēmu, vai mums ir pienācīga uzraudzība bankām. Un man patīk šī um, Gunāra ideja, jo īpaši attiecībā uz apvienoto karalisti, kur uh, banka sektors uh, proporcionāli daudz lielāks nekā cita vieta. Bet jāsaka, ka um, diezgan interesants debats par šiem jautājumiem ir arī manā politiskajā grupā, un grupa kopumā atbalsta referentu pieeju, bet es personīgi un arī vēl citi deputāti vēlētos rast atbildes uz virkni jautājumu. Vispirms um, CRD4 un BRRD vai ar to pietiek? Banka iekšējie modeļi. Es priecājos par to, ka jūs pieminējāt, ja mēs paraugamies uz krīzes situāciju un uh, tiem modeļiem, kurus bankas izmantoja, uh, attiecībā uz, ris uz riska balstītiem aktīviem. Un kas attiec uz šo glābšanu, ja bailing, kā tas gal galā darbosies, ja mēs tik tiešām saskarsimies ar sistēmisku krīzi, ja vairākas bankas, vairākas bankas būs jā, jāglāb vienlaikus. Es domāju, ka iepriekšējā sasaukumā mēs bijām viensprāts, ka mums ir jācenšas pēc iespējas vairāk novērst to, ka nodokļu maksātāji maksā. Uh, Un e, kas tad glāb šīs bankas patiesībā? Pensiju fondi vai invest, e, institūcija investīcijas? Un tāpat ļoti svarīgs jautājums par e, šķērs subsidēšanu to, lai līdzekļi netiktu ļaunprātīgi izmantot garantijām investīciju banku sektorā. Man joprojām nav pilnīgas skaidrības, eh, vai mēs esam atrisinājuši problēmu šajā jomā un kā mēs izvairīsimies no eh, šīs problēmas universālo banku attiec, eh, jautājumā. Mēs savā politiskajā grupā runājam arī par to, cik, cik lielā mērā ir iespējams īstenot šos pasākums attiecībā uz bilancēm Mums ir jāparaugās arī uz uh, ideju par startautiskajām bankām, jo daudz bankas, kur, pie kurām mēs strādājam, ir startautiskās bankas. Un kas notiks, ja mēs sakam, ka uh, dalībās kompetentajai iestādē ir jāpieņem lēmums? Kā mēs rīkosimies attiecībā uz šīm uh, startautiskajām bankām un kāds būs viņu attiecības ar valsti, kurās uh, viņas darbojas? Un, dibināšanas valsts un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka tie ir jautājumi, kas vēl noteikti arī jāapskata detalizētāk. Un tālāk jūs runājāt par pamatu un nepamata eh, pakalpojumiem. Tātad daži uzskata, ka mums ir jābūt ļoti uh, eh, tradicionālajai pieejai attiecībā uz noguldījumiem. Tātad Tad, kad eh, cilvēks šobrīd eh, iegūt, nogūt naudu bankā, šī nauda nepaliek šajā noguldījuma fondā. Šobrīd banka eh, šo naudu izmanto, lai varētu iegūt lielāku peļņu. Bet kā mēs varētu nodrošināt to, ka mēs panākam lielāku godīgumu banku sektorā, lai tik tiešām runa būtu par noguldījumu aktivitātēm? Tātad dažas no šīm jomām, ko Gunārs pieminēja, um, vispirms, kas attiecas uz uh, tirgus veidošanu, cik lielā mērā tas ir uh, padarāms, uh, lai, tās, ne, lai te nebūtu spekulatīvi darījumi. Un tāpat arī um, pakļautība, uh, ja saistība ar konkrētiem instrumentiem, tātad kas ir pamata pakalpojumi, kas nav pamata pakalpojumi. Kā mēs nodrošinam to, ka mēs e, nepakļaujam e, to visu riskam? Neatkarīgi no tā, vai runa ir par ex-ante vai ex-post, jo jebkurā gadījumā runa ir par tiem pašiem riskantajiem instrumentiem pamatdarījuma gadījumā un ne e, pamatdarījuma gadījumā. Tātad ļoti daudz vēl neatbildētu jautājumu. Diemžēl es arī nevaru rašķīs atbildes. Varbūt eh, šādi samatot eh, kopā visus jautājumus, varbūt mēs varam rast arī atbildes. Bet katrā ziņā es novērtēju šīs debatas, es priecājos par tām. Mēs cenšamies rast risinājumu un es ar prieku sakošu diskusijām eh, ar, kopā ar referentu un pārējiem ānu referentiem. Paldies! Paldies Kamalkungam! tagad Alde referente eh, Gulārs kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies Gunār par ziņojumu. Vairāk komentāru ņemot vērā arī to, ko kolēģi jau pateica. Vispirms es priecājos par divām lietām Gunārs sagatavotajā ziņojumā. Vispirms eh, ideja par to, ka mēs cenšamies, protams, ņemt vērā mūsu mandātu, proti uh, Tas nozīmē neapdraudēt uh, publiskos līdzekļus, nodokļu maksātāju līdzekļus, bet vienlaikus mums ir jācenšas panākt izaugsmi un investīcijas. Mēs esam aizkavējušies šajā jomā Eiropā un ņemot vērā, kāds ir bezdarba līmenis virknē dalībvalstu. Mums ir jādomā par šo aspektu, jo pretējā gadījumā tas nebūs konsekventi ne attiecībā uz Junkera um, plānu, ne arī attiecībā uz citām darbības jomām. Uh, Otrs, kas man liekas ļoti svarīgi, um, ir saistīts ar to, ka mums ir jābalstās uz risku. Es domāju, ka arī es piekrītu šai pieejai, starp citu, krīze to pierādīja, ir ļoti dažādas iestādes, kas saskārās ar grūtībām, kas bija jāglābi gan ASV, gan Eiropā. Tātad mums ir jācenšas identificēt riska faktors, neradot tādas ilūzijas, ka banku struktūra kā tāda ir galvenā problēma un vienīgā problēma. Otrs komentārs Es domāju, ka tas neizskan pietiekami skaļi mūsu diskusijās. Proti, mums ir jāpaturprātā, ka mēs darbojamies globālā kontekstā. Ir globāla pasaules mēroga konkurence, ir, protams, bīstams aktivitātes, kuras varētu īstenot citi, un mums ir jācenšas identificēt riskus, panākt to, lai Eiropas nodokļu maksātājiem nebūtu jāpakļaus sevi šim riskam, bet mums nevajadzētu uh, arī novērst to, ka dažas bankas varbūt iegādāsies uh, citas iestādes un tās varēs turpināt šādas bīstamas aktivitātes. Tātad mums ir jādomā par to, kā mēs saglabājam mūsu banku iestāžu konkurētspēju. Tas ir jāpaturprātā, jo vislabākais, protams, kā mēs varam novērst risku, ir vispār izbeigt visu banku darbību, bet mums ir nepieciešams banks un mums. Uh, Ir bankas, kas darbojas ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas Savienības, un šo banku instrumentu vajadzētu censties saglabāt. Treškārt, es pilnībā piekrītu Jakob teiktajam par iekšējo tirgu. Jā, ir reāls uh, fragmentācijas problēmas, jo dažas dalībās ir pieņēmušas uh, likumdošanu jomā, kas patiesībā ir Eiropas Savienības kompetencē. Nu, jūs zinat, dalību valstu parlaments vienmēr vēlas tādas kā zeltnās kartīs, lai saprastu, vai mēs neesam aizgājuši pārāk tālu, bet dažas dalību valsts gal galā ir gājuši pārāk tālu savos pasākumos, vienlaiks apgalvojot, ka viņas joprojām darbojas vienotajā tirgu. Francija, eh, Vācija, eh, Beļģija, ja tās, teiksim, pieņem šādus te noteikumus, mums vajadzētu novērst eh, sadrumstalotību un uh, vajadzētu nodrošināt godīgu konkurenci. Es vēlētos atsaukties arī uz Jākabu teikto uh, par to, ka uh, apkopojot dažādas dokumentus, mēs nevaram uh, uzskatīt, ka mēs esam uh, atrisinājuši problēmu. Mēs nevaram aizmirst par visu, kas jau ir ticis paveikts. Un, manuprāt, ir divi elementi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Vispirms tas, ka Mēs esam pārgājuši uz uh, vienotu uzraudzību un vienotu norigolējumu. Arī um, daudz no jums uh, zina, jo ir strādājuši pie šiem jautājumiem. To visu pastiprina vēl arī startautisks uh, elements, proti tēlāk, uh, mēs nezinām joprojām, kā tas darbosies, bet tas iet tajā pašā virzienā. Tātad mēs nevaram tikai un vienīgi priecāties par to, kas ir paveikts, bet mums ir nepieciešama konsekvence ar tiem noteikumiem, kas jau pieņemti. Un mums ir vairāki risinājumi kompromisam. Nu, jebkurā gadījumā mēs nepieņemsim lēmumu šodien, bet ir skaidrs, ka ir viena iespēja, ko zināmā mērā izvēlējies arī Gunārs. Mēs strādāsim pie tā, ko sauc par resolvability. Tātad mēs e, centīsimies strādāt pie tā, lai nošķirtu dažādas aktivitāšu jomas. Tas ir ļoti labs pasākums, bet vienlaiks mēs e, teiksim arī, ka ja mums ir jādomā par noregulējumu, mēs attiecīgi rīkojamies, rīkosimies. Šķiet, ka padomē tiek runāts arī par to, ka tas ir uzraudzības um, pasākums. Mēs uh, varam um, nošķirt tātad dažādas aktivitātes, un es esmu pamanījis, ka arī Eiropas centrālā banka savos ziņojumos uh, to visu pasaka pavisam skaidri, uzskatot, ka market making ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mēs varam Mm, deta mēs varam detalizētāk paraudzīties uz to, ko viņi ir teikuši metrikas un citās jomās. Bet tas, ka uzraugam tiek uh, dot zināma atbildība, es domāju, ka tas ir labi un uz visu šī pamata mums ir jācenšas rast risinājumu. Kā jau teica Kamals, uh, Kamalkungs, mums vēl nav visas atbildes Bet es ceru, ka mums izdosies panākt labu kompromisu, kas ļaus mums uzsākt sarunas ar padomi, balstoties uz uh, spēcīgu nostāju. Ja, man, ja mēs nevienosimies šeit, tad mums neizdosies arī neko daudz panākt trilogā. Un es domāju, ka iepriekšējā sasaukuma laikā mums uh, bija šī spēja panākt kompromisus, kompromisus, kas būtu loģiski, uh, Tātad mums ir jādomā arī, vai mēs eh, vēlamies šo noregulējumu, vai mēs vēlamies citu uh, risinājumu. Mums ir jācenš saglabāt konkurēt, saglabāt konkurētspējīgu Eiropas Uh, banku instrumentu, vienlaikus saglabājot uh, tātad, uh, autonomiju investīciju jomā, jo ja bankas vēlas darboties citās jurisdikcijās, es nezinu, vai mēs tādējādi būsim palīdzējuši nodokļu maksātājiem, kas arī vēlas, lai ekonomika veiksmīgi darbotos. Paldies! Thank you. Now for the GUE. Paldies. Tagad GUE grupas vārdā Fabio Demāzija. Paldies, priekšsēkungs. Eh, par spīti eh, šābām, kuras eh, aprakstīja Gunārs īstā skandināvu diplomātijas stilā, es no sākuma vēlos pateikties par šo te ļoti labo darba atmosfēru, kāda šeit valda. Vēlos pateikties arī Jākubam Gunāram. Dažkārt pirms rokas paspiešanas ir nedaudz jāpacīnās, Es eh, no sākuma vēlētos eh, paust dažus vispārīgus komentārus. Eh, tika skarts jautājums par izaugsmi, un mēs visi varam piekrist tam, ka mēs vēlamies, lai mm, Eiropā notiek izaugsmi un ekonomiska attīstība. Tomēr es ļoti šaubos par to, ka ļoti lielas institūcijas novedīs pie izaugsmes tieši pretēji bez šīm te investīcijām, var eh, redzēt, eh, ka eh, tieši šo lielo iestāžu kļūdām ir milzīga ietekme uz IKP. Un es arī uzskatu, ka tad, ja mēs analizējam datus, tad, protams, nevar apšaubīt banku nopelnus investēšanā. Un to var arī redzēt daudzos pētniecības ziņojumos, eh, ka eh, no eh, sākuma ir dažādi ļoti veiksmīgi risinājumi, tomēr, kad iestāde kļūst pārāk liela, tam var būt negatīvas sekas. Es nodarbojos ar Deutsche Bank jautājumiem. Viņi vienmēr saka, ka mēs esam lieli, konkurētspējīgi un mēs esam pelnījuši nodokļu maksātāju atbalstu, tomēr tā nav. Piemēram, eh, kad eh, Egan eh, tika glābta, bija kļuva skaidrs, ka Deutsche Bank galvenokārt bija ASV nodokļu maksātāja banka. Un pirmie resursi tad IKP ir, MVU mm, ir banku kredīti un atvasinātie instrumenti um, arī izriet no šādām lielām bankām, un kas iecās uz Lehman Brothers, eh, protams, eh, ka eh, tā bija tīra investīcija banka, tomēr, manuprāt, problēma ar Lehman Brothers nebija tas, ka tā bija investīciju banka, bet tas, ka krīze radās ēnu banku sektorā. Un ka nebija iespējams vairs tirgot šo iestāžu vērtspapīrus. Un Lehman Brothers bija pārāk cieši savā starpā saistīti, lai uh, Un, ja mēs eh, skatāmies eh, uz Lehman Brothers, tad ir skaidrs, eh, ka tas ir ļoti spēcīgs arguments banku glābšanai. Vēlētos teikt, ka tad, ja mēs runājam ar ekspertiem arī Beļģijas centrālajā bankā, var redzēt to, ka tur nav īpašu ieguldījumu arī attiecībā uz kapitālu tirgiem, finansēm, investīcijām Eiropā. Un ir jāsaka, ka man nav problēma ar tirgus veidošanu, tomēr, ja mēs par to runājam, uh, tad pilnīgi noteikti tā vajadzētu uzlabot tirgus cenas. Tas ir šī jautājuma pamatā, ja mēs runājam par tirgiem, tie ir jāsver nopietni, un tāpēc mēs uzskatām, ka tas, ja tiek novērst šādas subsīdijas, tad visa šis aizdevumu bizness novest pie lētākām finansēm jo tādā gadījumā nāktos barot šīs investīcija bankas, garantējot tādas aktivitātes, kuras nav īpaši e, noderīgas reāla ekonomikai. Un man ir arī e, komentārs par tirgus veidošanu market making. E, ir divi risinājumi, kāds mēs varam aplūkot. Var teikt, kāpēc mēs neglābjam konkrētus specializētus uzņēmumus, kurus ir nepieciešamība pēc e, kapitāla e, finansējuma. Tas var sākt par ļoti specializētām institūcijām, iestādēm. Un e, tad, ja ir šāda iestāde, un ja pie jums atnāk klients, kurš saka, ka ir nepieciešams instruments, tad to ir iespējams iegādāties šajās iestādēs. Un ir arguments, ka tas samazinātu sistēmas likviditātes, par to neesmu pārliecināts. Tomēr, ja e, mēs e, novērojam šobrīd ekonomiku, ir e, skaidrs, ka likviditāte ir plaša, tomēr izaugsmas vēl nav, tāpēc šie argumenti ir jāskata ļoti uzmanīgi. Un otrkārt, daži saka, ka jā, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs neiznīcinātu universālās bankas pilnībā. Un alternatīva, e, kādas varētu ierosināt, ir tas, ka tiek izveidot tāda kā zeltainā zona. E, tur ir e, indikātori, balsoties uz kuriem mēs sniedzam garantijas. Tomēr ir nepieciešams skaidrs definētā līmenis, kad tiek iedarbināta pāraudzību, citādāk eh, pāraudzītājiem eh, būs pārāk liels eh, sloks. Ir jābūt kritērijiem, kā tiek iedarbināta pāraudzība. Un es domāju, ka te ir jāskatā, piemēram, atvesinātie finanšu instrumenti un tā tālāk. Attiecībā uz noregulējumību ir skaidrs, ka risinājums nāk pārāk vēlu. Un mēs arī domājam, ka eh, te eh, tiek eh, ignorēts jautājums par sistēmiskajiem riskiem. Ja mēs skatāmies uz atsevišķām bankām, tad mēs neredzam to, kas notiek sektorā kopumā. Un es domāju, ka ICB gadījums ir ļoti būtisks, un mēs par to runājām attiecībā uz stresu Eh, testiem. Viņa teica, ka eh, šie stresa testi ir jāpārskata, eh, lai vairāk ņemtu vērā sistēmiskos riskus, jo šie iekšējā tirgus modeļi nav pietiekami. Es domāju, ka ja ECB e tā uzskata, tad mums. Jo kurā gadījumā ir jāņem vērā banķieru viedoklis par uh, sistēmiskiem riskiem. Tas ir tāds kā radošs process, ir mm, daudzi robi, varianti, kā eh, manipulēt ar šiem iekšējā riska modeļiem. Un visbeidzot, es vēlētos teikt arī to, ka attiecībā uz atkāpēm. Manuprāt, te nav nekādu domstarpību starp bērnu referentiem. Ir ļoti eh, būtiski ehm, apmierināt mūsu britu kolēģi šaubas, un mēs ar prieku to darīsim. Ir eh, bijis padoms atzinums par un tas tiek šobrīd eh, veidots. Iespējams, komisijas eh, paziņojums ir eh, konfliktējošs, tomēr mēs vēlsam, vēlamies rast risinājumu mūsu brītu kolēģiem, tāpēc, ka tad, ja mēs to nedarīsim, tad būs pārāk daudz iespēju dalībvalstīm pašām izveidot savas sistēmas, un tādā veidā banku sektors no jauna tiks nonāks Mm, tātad, eh, tikai valstu eh, pār, eh, pārziņā un šī problēma kopumā netiks risināta. Paldies! Paldies! Tagad no zaļajiem Pilts Lamberts. Paldies! Pēc visa teiktā, ko vēl varu piebilst, patiesībā es ļoti lielā mērā varu piekrist tam, ko teica Fābija un Jakobs līdz šim. Mēs eh, visi eh, daudz esam darījuši, lai regulētu finanšu sektoru. Eh, Banķieru darbs mūsdienās ir kļūst ārkārtīgi grūts. Mēs vēlētos aizot ekonomikai, tomēr visi šie regulējumi mums to neļauj. Mēs tiešām vēlētos to darīt, tomēr jūs esat padarījuši eh, mūsu dzīvi tik eh, nožēlojam, un pēc labākās eh, gribas mēs to nevaram izdarīt, un mēs dzirdam šīs runas, un mēs tā dzirdējām arī uzklausīšanās, ka viss ir izdarīts, un mēs esam izdarījuši pārāk daudz, mēs dzirdam runas par to, ka iespējams vajadzētu nedaudz atkāpties no tā, kas ir paveikts, ir jāskatās, kas notiek Amerikā, Silvija teica, ka ir jāstāsta globāli, jā, mēs to arī darām Un eh, var redzēt, ka ASV republikāņi jau eh, cenšas eh, mīkstināt priešlikumus. Mēs redzam to, ka finanšu sektorā ir zinām konsolidācija. Es vēlētos jums teikt, ja mūsdienās banķiera darbs ir kļuvis par neiespējamu darbu, ko ir pārāk grūti veikt, kas nav atalgots. Es ierosinu jums eh, pievērsties citai eh, profesijai, piemēram, um, eh, telpu uzkopšanai, mm, kādiem veselības pakāpojumiem, ja jums nepatīk jūsu darbs. Un mēs dzirdējām arī tādas runas, ka mēs nevaram teikt visiem vēlētājiem, ka mēs esam atrisinājuši šīs problēmas, mm, kā, kāda iesāde ir pārāk liela, lai tā mm, varētu bankrotēt Un ir eh, skaidrs, eh, ka eh, šobrīd mēs esam nokavējuši brīdi, kad kaut ko varēja darīt. Tātad Societe Generāla, BNP, Paribas. Mēs kaut ko varētu tomēr iespējams darīt šajā virzienā. Un ir jāatcerās arī Baņē priekšlikums. Es atceros, ka Kristiāns Rējē, Francijas galvenais banķieris, Viņš eh, ierosināja likumdošanas eh, priekšlikumu, eh, Es domāju, tomēr, ka viņam kā ierēdnim vajadzētu sākt apt, apzināties rezerves, ja tā ir politika, ja viņi vēlas tikt ievēlēti, un Dragi arī to vajadzētu ņemt vērā. Mums ir nepieciešams investīcijas, un es eh, domāju, ka Pabio ļoti skaidrs to atbildēja. Es eh, domāju, ka visi tie, kas eh, teica, ka nevajadzētu aizsīt bankas, tāpēc, ka tās tādā veidā vēl mazāk investētu ekonomikā, es vēlētos teikt, ja bankas, kuras pieņem noguldījums, ka viņiem nav nekāda citu rīcības iespēju, tādā veidā, manuprāt, aizdošanas apjoms eh, tomēr eh, palielināsies. Ja jūs vēlties eh, pieņemt aizdevumus, tad jums ir ekonomikai jāaizdod. Un es domāju, ka šāds likuma projekts novadīs pie tā, ka būs plašāka ekonomiskā aktivitāte reālajā ekonomikā, nevis pretējais. Un Pavjo pareizi teica, ka ekonomikas finansēšanas galvenokārt veicē bankas uh, Tas ir jo sevišķi eh, svarīgi mazajiem uzņēmumiem un mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kam ir nepieciešami banku pakalpojumi, un mēs vēlamies, lai bankas arī spēlē šo eh, lomu, un daudz to arī dara. Un tās ir tiešām dot lielu ieguldījumu reālajā ekonomikā. Attiecībā uz eh, aktīvu jautājumu Jūs esat pārāk jauks, sakot, kā tad vai tiešām šie um, aktīvi var kaut ko ietekmēt eh, tirgu, eh, kad eh, jūsu atalgojums ir atkarīgs no tā, kā jūs sasēlēt sistēmu, tad, protams, ka jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, jūs ignorēsiet noteikumus. Tas ir cilvēka dabā. Es atceros, diskusijas bija kādas liels vācu iestādes vadītājs viņam lūdza augstākus kapitāla likmes, viņš Eh, to varēja eh, izdarīt vienkārši pagrozot eh, riska ehm, procentu likmes un tādā veidā ehm, kapitāla apjoms tika paaugstināts vienkārši nomainot dažas ciparus. Protams, ka mums nevajadzētu paļauties uz šādām lietām. Es dzirdēju Silvijas teikto par konkurētspēju, to mēs praktiski katru dzie dienu dzirdām no uh, lielajām Francijas bankām, no ASV e bankām, piemēram, uh, JP Morgan uh, vadītājs Daimons saka, nu necentieties nekādu nodalīt mūsu darbības jomas, jo tam būs ļoti negatīva ietekme un pie mums ir to pašu tagad. Nu, es nedomāju, ka banķieri ir likuma devēji un ka sabiedrības intereses uh, interesēs ir uh, tāda banku nostāja, ka nu, katra banka grib būt vēl lielāka nekā otra kaimiņa banka. Un es domāju, ka mums ir jāveic pasākumi, un pat ja tas uh, nozīmētu, ka Eh, ja vis, ne katrai bankai būs pietiekams apjoms, lai spētu ietekmēt situāciju tirgu, nu tad notiks banku konsolidol, konsolidācijas atvainojos, un l, eh, šīs bankas būs konkurētspējīgas. Un, eh, nu, ja vajag BNP parībā sadalīt, tad tas arī tiks noti e, darīts. Un Deutsche Bank arī uh, tagad grib kļūt patiesībā par reālu investīciju banku, neslēpjoties vairs aiz citas fasādes, un, uh, nu, par to, ko mums tagad darīt. Gribu pateikties Gunāram par viņa izta, eh, izmantoto metodoloģiju, nu, uh, Jā, viedokļi ir dažādi, un tas ir labi. Ir cilvēki, kur saka, nekas nav jādara, ir tādi, kas saka, kaut kas ir jādara tomēr. Nu, šeit ir dažādība, tā tad es piekrītu, ka bankas ir jāpārveido tā, lai tās būtu iespējams uh, glābt nepieciešamības gadījumā, un tāpat ir arī jādomā ne tikai par atsevišķām bankām, bet arī par sistēmu kopumā. Un varbūt komisijas priekšlikumi neiet pietiekami tālu, bet tas tomēr ir liels solis uz priekšu uh, sistēmisko problēmu risināšanā un tas būtu ļoti satraucošs signāls mūsu līdzpilsoņā, ja mēs tagad censtos uh, novājināt šo komisijas priekšlikumu banku interesēs. Tas tikai radītu uh, negatīvu attieksmi pret Eiropu, kura it kā tad vairāk domātu par bankām un finanšu iestādēm, uh, finanšu tirgu, nevis par pilsoņiem. Uh, un es domāju, ka tam būtu arī pēc tam noteikti ietekme uz vēlēšanu rezultātiem. Un es domāju, ka šeit mēs nedrīkstam kļūdīties. Es, mēs uzskatām, ka izējas punkts būtu ļoti skaidra definīcija. Tātad mums ir jānosaka, kādas banku darbības jomas mēs vēlamies aizsargāt. Un tālāk kādas ir kop banku darbības, tātad, un tad, uh, nu, viss pārējais nebūtu pelnījis, lai uh, šīs darbības aizsargātu, un tad šīs darbības jomas varētu arī nodalīt. Un runājot par aptvērumu Uh, banku savienības ietvaros un uh, vienotā uzraudzības mehānismu ietvaros tik novērtēts, kurām bankām ir sistēmiska ietekme. Izmantosim šos kritērijus un izvērtēsim tieši tās bankas. Tas jau nenozīmē, ka visas bankas pēc tam būs jāsadala, bet jāizvērtē šīs sistēmiskās ietekmes bankas ne tikai Eirozonas valstīs, bet arī citās valstīs Un, manuprāt, šīs definīcijas būtu nedaudz jāpaplašina. Tālāk par šo darbības jomu nodalīšanu, izmantojot holding kompānijas, lai netiktu pārvietoti aktīvi un gal galā banku īpašnieki un pārvaldnieki varētu izlēmties, kādu modeli izvēlēties. Mūs uztrauc arī tas, ka referents vēlas uh, novainot šo pieeju. Mēs gan piekrītam Fabio, ka ir jāvienkāršo definīcija par to, ko nozīmē market making, bet uh, šādai darbībai ir arī sava cēna, un to mēs nesubsidēsim. Un ja šī darbība kļūs dārgāka, nu tad uh, to noteiks tirgus, ļausim tirgum darboties. un uh, tas arī bija mans komentārs, un šis prop trading uh, nav jādefinē uh, šādi, bet ir jābūt tādai skaidrākai definīcijai balstoties uz iepriekšējos darbības izvērtējumu. Un mani satrauc tas, ka parlamentā balsojums varētu būt puse pār, puse pret, un tad uh, visu izlēms padome, un arī uh, komisija ir draudējusi atsaukt savu uh, priekšlikumu, jā, tas tiks pārāk uh, ievērojami grozīts. Tagad Marko Dzāni, FDD grupas vārdā. Paldies, Pēsāja kungs. Ņemot eh, vērā eh, to, kā jau ir ļoti daudz kas eh, pateikts, kolēģi ir izteikušies, es centīšos pavisam īsti izteikšos, koncentrēšos uz dažām lietām, kas iespējams līdz šim netika aktualizētas. Es vēlos pateikties visiem, tāpēc, kā tik tiešām pār spīti atšķirīgajiem viedokļiem, es redzēju, ka ir cilvēku grupa, kuri ir ar lielu kompetenci strādājuši pie aspekta, kas ir ārkārtīgi sarežģīts, kas ir ārkārtīgi tehnisks un kas ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienībai. Tāpēc, ka tas eh, tik tiešām attiecās uz eh, ļoti eh, daudzām lietām un jomām. Es domāju, ka strādājot pie šī regulējuma, mums ir jāizriet no viena koncepta. Es dzirdēju, ka tiek runāts par izaugsmas, mēs visi to vēlamies, visas Eiropas parlamenta grupas tām var pievienoties, tām, ka izaugsmē un atbalsts NAU ir ārkārtīgi būtisks atbalsta reāla ekonomikai, un es eh, domāju, ka eh, tieši uz to mums vajadzētu koncentrēties. Un, lai to darītu, mums ir, Eiropā ir nepieciešamas reformas. Ir jāreformē Eiropas banku sistēma, lai garantētu to, ka Eiropas bankas eh, koncentrējās uz reālo ekonomiku, nevis uz spekulatīvām finansēm, kā mēs to redzējām iepriekšējos gados mūsu pilsoņi to lūdza, un viņi mums ir devuši iespēju to darīt. Mums nevajadzētu attaisnosies ar eh, banku sistēmas mm, konkrētspēju. Es eh, domāju, ka eh, ir iespējams banku sistēmu paturēt konkrētspējīgu, tajā pašā laikā ierobežojot spekulatīvo finanšu apjomu, tāpēc, ka spekulatīvās finanses nav reālā ekonomika, piemēram, mēs varam tagad redzēt, ka valsts obligāciju pēļņa tirgos ir eh, sasniegusi eh, vēsturiski eh, zemes rezultātus. Bet kāds ietekmē reālo ekonomiku? Mums ir jāpatur prātā šis te aspekts, ka finanšu inženierija, finanšu tirgi ļoti bieži pēdējo gadu laikā neparāda to, kāda ir reāla, realitāte. Tie ir apdullināti, tiem ir pārāk liela likviditāte, tie ir aplunināti arī tādā ziņā, ka Eiropas eh, likumdošana šajā gadījumā arī pasaules līmeņa eh, likumdošana ir pārāk vāja. Es domāju, ka mums nevajadzētu laist garām iespēju ar eh, attaisnojumiem, kas nav pamatoti. Mums vajadzētu izveidot spēcīgu regulējumu un šādā ziņā mūsu viedoklis par referenta ieteikumiem ir tā, ka mēs nesam apmierināti ar šo priešakumu mūsuprāt Eh, tā ir eh, līdzīga komisijas pamata priešlikumām, kas mums prāti nav labākais risinājums. Tomēr tas jau eh, ir solis uz priekšu, un kas palīdzētu tomēr bankas sistēmu Eiropā uzlabot. Un vēl viens punkts, attiecībā uz kuru mēs daudz nesam runājuši, tātad atpasinātie finanšu instrumenti. Šķiet, šajā nedēļā to minēja Beļģijas centrālās bankas eh, vadītājs, eh, viņš eh, pauda savu viedokli, es tam pilnībā varu piekrist, ka dažkārt atvesinātie finanšu instrumenti nezinātos gadījumos var būt veiksmīgi instrumenti, kad tie palīdz veiksmīgi risināt riskus gan uzņēmumiem, gan finanšu dalībniekiem. Tomēr lielākajai daļai atvesināto instrumentu, kāda ir tirgu, tie ir pārāk sarežģīti instrumenti un tiem nav nekāda sakara ar riska pārvaldību un ar reālo ekonomiku. Es uzskatu, ka tā ir tāda problēma, attiecībā uz kuru mums vajadzētu um, rīkoties un attiecībā uz um, problēmu pārāk uh, liels, uh, lai bankrotētu. Es domāju, ka mums ir jāsādā arī uh, pie šīs problēmas, lai to samazinātu. Manuprāt, ir nepieciešams vienkārš, vienkārša pieeja ir nepieciešams eh, ierobežot eh, pieeju eh, bankām šādiem atrasinātiem instrumentiem. Ir priešakums, kuru izvirzīja Obama šajā nedēļas nogalē. Piemēram, par to, ka būtu īpašs progresīvais nodoklis attiecībā uz banku eh, bilanču eh, pasīviem un tas attiecās arī uz atrasinātajiem instrumentiem, jo tā ir milzīga problēma, kas ir jārisina tad, kad eh, tiek runāts par to, ka banks ir pārāk liels, lai bankrotētu. Un iespējams to var piemērot arī Eiropas bankām, analizējot banku aktīvus, kas pārstāv banku bagātību. Tas eh, citādāk eh, iziet no loģikas, ārpus eh, loģikas robežām. Ir nepieciešams rīkoties šādā veidā. Un vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka tie ir pilsoņi, kuri mums to lūdz. Mums nevajadzētu laist garām iespēju padarīt Eiropas banku sistēmu tuvāku reālajai ekonomikai. Ir nepieciešams veicināt um, izaugsmu, lai mēs izkļūtu no krīzes. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Nīdermaier kungs. Thank you very much. Uh... Liels paldies! Es domāju, ka šī ir, ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums strādāt pie šī dosē. Ļoti daudz nezināmā un ikvienai regulai ir zināmas izmaksas, un mums ir jāsver šīs izmaksas un ieguvumi. Bet vispirms mēs visi vēlamies drošākas bankas. Jautājums ir, ko mēs ar to domājam? Ja mēs ceram, ka um, nekad banku sektoram nebūs nepieciešama valdības palīdzība vai nodokļu maksātāja nauda, tad mēs kļūdamies, jo bankas ir riskants biznes un Vai nu mēs pieprasām bankām 100% kapitāla segumu, tad tie ir privāti uh, likviditātes fondi. Vai arī mums ir jāsaminās ar risku. Tātad mums ir jācenšas panākt drošāks bankas ar saprātīgām izmaksām. Man ir daži komentāri. Es domāju, ka mums nav pienācīgi uh, pierādījumi tam, ka uh, bankas, kas ir mazākas vai mazāk diversificējušās, ka tās ir mazāk riskants, bet vienlaiks eh, lielās bankas ir grūtāk pārvaldīt un eh, varbūt eh, to pārvaldību izmaksā dārgāk. Tāpēc man īsti nav skaidrs, kāds būtu labākais risinājums, bet viss te nav tikai melns un balts. Ja mēs um, uzspiežam vairāk regulējumu, tas nenozīmē, ka mēs panāksim rezultātus. Ir skaidrs, ka šis noregulējums varētu būt papildus tam, kas jau eksistē. Mēs varētu strādāt uh, pie programmām, uh, kas uh, neatiec vēl šīm kapitāla prasībām un tā tālāk un tā joprojām. Otrs jautājums. Man nepatīk, ka tas viss tiek sasaistīts ar principu pārāk liels, lai bankrotētu. Mums ir īpašas pras, prasības attiecībā uz sistēmiski svarīgām bankām, un es nedomāju, ka ar šādiem pasākumiem mēs varētu atrisināt šo problēmu, kas ir too big to fail vai pārāk liels, lai bankrutētu. Es domāju, ka mēs to varam kompensēt citādi. Un treškārt es vēlētos uzsvērt to, ko pieminēja Kamalkungs. Mums ir jāpievērš uzmanība godīgai konkurencei kapitāla tirgū. Ja kapitāla tirgi um, konkurē ar, ar citiem uzņēmumiem, tad tas nav pareizi. Regulējumam nav jābūt tikai un vienīgi attiecībā uz bankām. Mums ir jānodrošina tas, ka konkurence kapitāla tirgu ir godīga un taisnīga. Un visbeidzot, es vēlētos uh, atgriezties pie tā, ko teica savulaik viens no uh, bijušiem ECB darbiniekiem mēs eh, Šveicē nenodarbojamies ar tā dēvēto retrading, bet mēs eh, strādājam pie um, tirgus veidošanas un, ja ir problēmas, neatkarīgi no tā, kā mēs to dēvējam, uh, tirgus veidošanu vai kā citādi, uh, jautājums, kas ir svarīgs, cik liela ir šī atvērtā pozīcija, kas ir bankai. Paldies! Paldies, Pērvanš Pēres! Paldies, priekšsēdētāji! Nu, man nav nekas pret to, ka ir atšķirīgi viedokļi, bet izskatās, ka galvenais viedoklis komisijā un padomē tomēr ir svarīgs. Mums ir jāpanāk līdzsvarot pieeja, kas mums ļautu pieņemt likumdošanas aktu, jo nekas nevar būt sliktāk kā tas, ka mēs nonākam strupceļā, vai arī mēs nākam klajā ar tādu uh, padomas nostāju, kas ļauj padomē gluži vienkārši atteikties no šīs likumdošanas, un tā nekas nav jādara. Nu, jāsaka, ka uh, apvienotajai karalistē 21. pāns, uh, Bēļģiem, Frančiem ir sava likumdošana Ja mēs viņiem piedāvājam pakotni, kas nav īpaši pieņemama vai par kuru ir grūti vest sarunas, tad tas tiks izmantots, lai neko nedarītu. Bet es esmu to vidū, kas uzskata, ka šajā jomā mums absolūti nepieciešams, eh, nepieciešama Eiropas līmeņa likumdošana, un tas noteikti būs iegūms papildus visam tam, ko jau esam paveikuši līdz šim. Pirmais punkts. Otrais punkts. Es Eh, te redzu, ka debats ir gan par to, kā mēs varētu organizēt nošķiršanu, balstoties uz kādiem kritērijiem, vai tas ir um, apjoma, riska faktors, ko izmantosim, vai varbūt vēl kāds trešais faktors. Nu, es gluži vienkārši novēroju, bet tas, ko es redzu, ka, teiksim, gan G20 ietvaros attiecībā uz stīla, gan arī šorīt diskutējot par uh, Uh, naudas tirku fondiem, gan arī attiecībā uz bāzeli, mēs esam kalibrējuši pašu kapitālu. Un jautājums par risku ir diezgan nozīmīgs. Un man šķiet, ka šis riska jautājums pavisam pamatoti šādā lietā ir pelnījis eh, savu lomu, tātad par kādu slieksni ir runa. Runāsim par to. Mēs nevaram gluži vienkārši eh, atteikties no riska faktora un uzskatīt, ka vienīgais riska faktors ir bankas izmērs. Nu, tas nav pareizi. Ja mēs paraugamies arī uz aptvērumu komisijas priekšlikumā, ko atbalsta arī referents, ja mēs paraugamies uz to banku spektru, uz kurām tas attieksies, mēs redzam, ka ir bankas, kuras ir saskārušās ar milzīgām problēmām noturēties tirgu, kas gal galā iekritīs tādā kā caurumā. Es vēlētos, lai mēs strādātu pie šīs likumdošanas, ņemot vērā to, ko esam pamanījuši, novērojot tirgus un to, ko esam paveikuši līdz šīm arī nacionālajā līmenī. Vēl divi komentāri. Vispirms par to, vai mums ir iekšējā tirgus prioritāte vai banku savienības prioritāte. Ja mēs varam vairāk, mēs varam arī mazāk, bet ja mēs vēlamies par daudz, mums neizdosies virzīties uz priekšu, un kā jau es teicu, mēs, es tomēr vēlētos, lai mēs virzamies uz priekšu. Šis ir 21. pants attiecībā uz apvienoto karalisti, bet kādos apstākļos ja es pareizi saprotu, tad juridisku apsvērumu dēļ, un to ir teicis arī padoms juridiskais dienests, ideja par plašu atrunu, nu man negribētos, lai tas tagad pilnībā vērstos pret iekšējā tirgus darbību, un varbūt, ka tomēr te ir iespējams izmantot pāris aspektus šajās sarunās, lai mēs būtu labāk bruņoti. Un visbeidzot, kas attiec uz trading definēšanu. Arī te es domāju, ka mums vēl jāpieslīpē, lai tas eh, būtu efektīvāk un lai tas atbilstu eh, tam, kā tirgus ir organizēts. Nu, atvērts jautājums ir par to, kas izvērtēs šos riskus un kuram būs uzrauga loma šajā lietā. Bet es domāju, ka ņemot vērā, cik daudz grozījumu mums būs, mums noteikti būs iespēja arī rast nepieciešamo līdzsvaru novēlu veiksmu referentam un visiem tiem, kas piedalīsies sarunās. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Daņuta Hubner. Paldies, priekšsēdētājs, vēlējos um, sākt ar vispārīgs tāds komentāru un vēlos teikt, ka man patīk Gunāra izvēle par šo pieeja, kas balstīta uz risku un arī tas, ka viņam labāk patīk e, šie te prudenciālajiem pasākumiem. Es priecājos par to, ka jūs izrādījāt sapratni, Gunār. Mēs par to esam runājuši strādājot pie vairākiem likumdošanas priekšlikumiem pēdējo gadu laikā, un e, man arī šķiet, ka bet arī ir izdevies panākt diezgan līdzsvarotu pieeju, domājot gan par mītnes, gan uzņemšanas uh, valstīm. Tālāk, kas attiecas uz 26. pantu par konsolidēto uh, uzraugu, kuram ir diezgan plašas pilnvars lēmumu pieņemšanā, man opcija būtu piešķirt patiesu lomu arī uh, uzņemašās valsts iestādēm, kuras uh, uzrauga uh, filiāls. Tātad attiecībā uz šo nošķiršanu es domāju, ka to mēs varētu panākt ar grozījumu, mēs varētu piedāvāt tādu kā kopīgu lēmumu pieņemšanas procedūru, kas ir izklāstīts šajā pantā. Paldies! Thank you! Paldies! Vairāk neviens nevēlas izteikties par šo jautājumu. Tad vārds referentam lūdzu. Galu komentāriem. Thank you very much and thanks for. Liels paldies un paldies visiem par komentāriem un pārdomām. Viens man ļoti patīk, ko teica Jākaps. Nu, jāsaka, man daudz kas patīk no viņa teiktā. bet viņš, viņš teica, ka mums ir ļoti daudz nezinām nezināmā. Tas ir svarīgi. Jo tas nozīmē, ka mūsu darba kārtība ir nedaudz citāda. Tas nozīmē, ka tas viss mums sarežģīja dzīvi visiem. Jo, ja mums ir daudz nezinām, nezināmo, tad mums ir daudz nezinām, nezināmo un runa ir par sistēmisko risku, sistēmisko šoku. Vēlos atsaukties uz diskusijām, kas mums bija par uh, banku uh, glābšanas noregulējumu, jeb atvesļošanas noregulējumu. Un es diezgan uh, sīvi cīnījos par to, lai banku atvesļošanas regulējums nebūtu Eh, attiecināms tikai un vienīgi uz bankām, kas nonākušas krīzē, bet eh, lai tas attiektos uz eh, banku krīzēm kā tādām, un tas ir diezgan atšķirīgi, jo, ja mēs runājam par krīzi banku sektorā, nu, varbūt, ka banka ir uzņēmusies pārlieku lielu risku, sliktu pārvaldību, lai nu kas, un ar to ir jātiek galā. Tas ir svarīgi plašākā bet platā, plašākā kontekstā varbūt nav tik grūti. Jā, tas var radīt zināmas problēmas, bet mēs ar tām varam tikt galā. Bet banku krīze pēc dabas ir kas pavisam cits. Jo tad ir makroekonomiskā vide, kas rada stresu visā sistēmā kopumā. Un tad mēs redzam, ka dažas bankas tam ir pakļauts vairāk nekā citas. jo varbūt to pārvaldība nav bijusi pienācīgi laba, bet krīzi nav izraisījuši šie lēmumi. Nu, piemēram, es varētu izraudzīties metaforu un mēs uh, izlaižam jūrā um, uh, kuģus vētras apstākļos, bet uh, daži kuģi varbūt ir labāk aprīkot nekā citi, un problēmas būs visiem kuģiem, visiem kapteiņiem. Tas nozīmē, ka sistēmiski riski tik tiešām ir patiesas nezināms nezināmais. Un es nevēlētos, lai mēs pieļautu to pašu kļūdu, ko ģenerāļi bieži vien paredz plānojot uh, pēdējo karu. Es domāju, ka mums uh, nevajadzētu uh, domāt par to krīzi, kas bija, mums ir jādomā par nākamo krīzi. Un nākamā krīze, ja mēs nerunājam par banku krīzi, jo tad es domāju, ka RRD un citi pasākumi ir diezgan saprātīgi, bet ja mēs domājam par nākamo krīzi, sistēmisku šoku, tad lielā mērā runa ir par makroekonomiku. Un mums arī jāsaprot, ka nav tik vienkārši pateikt pārāk liels, lai glābtu, pārāk liels, lai uh, eh, bankrotētu. Varam arī teikt, ka pārāk mazs, lai izdzīvotu. Mēs varam teikt arī pārāk svarīgs, lai bankrotētu. Bet patiesā problēma ir tāda, ka finanšu struktūra, tās savstarpējā saistība veicina to, ka šāds te tauriņš var izraisīt vētru. To mēs jau esam piedzīvojuši. Nu, es esmu vienkārši cilvēks priekšsēdētāji. Man ēnu referenti ir ārkārtīgi inteliģenti, un es par to priecājos. Bet man ir tāds paradums, un es aicinātu arī viņus uh, tam pievērsties. Uh, mums ir jāraugās realitātei acīs. Bieži vien tas ir uh, šokējoši, bet ECB ziņojums ECB eh, stresa testi, eh, realitāte, viss tas, ko mēs esam piedzīvojuši, ir parādījis, ka galvenā problēma, kāpēc eh, rodas šādas te finanšu krīzes un sistēmiskie riski, drīzāk ir, ir specializētās bankas, nevis universālās bankas. Protams, ka visiem ir problēmas, un nu, viss nav tikai melns vai tikai balts, bet Lehman Brothers Mēs daudz ko par viņiem varam teikt, bet viņi netika uzskatīti par pārāk lielu banku, lai bankrutētu, un tā nebija universāla banka. Bet eh, tā radīja milzīgas problēmas. Mēs ļoti daudz ko varam teikt par uh, privātu bankas, eh, privātpersonu banku sektoru bet runa nav par universālām bankām, kas nodarbojas ar, ar tirdzniecību. Tātad realitāte ir sarežģītāka. Es noteikti par to diskutēšu vēl tālāk ar ēnu referentiem. Ja mēs zinām, ka galvenā problēma finanšu krīzē ir e, bijis nekustamais īpašums, tātad īpašas bankas, kas ir specializējušās šajā jomā, vai investīcija bankas, tad ir jādomā par to, kā mēs varētu uzlabot sistēmas stabilitāti, lai tiktu galā ar šiem nezināmajiem nezināmajiem. Kad mēs palielinam e, specializēto banku skaitu un dažas no šīm bankām darbojas paralēlajā banku sektorā un uz tām tiek attiecināta mazāka kontrola Es neiebilstu ēnu referentu teiktajam. Es um, dziļi sirdī esmu francūzs, vācietis, beļģis, uh, brits, pat zviedrs. Bet daži saka, es te cenšos atšķaidīt. Nē, tā nav. Es cenšos to visu piesātināt, ja tā varētu teikt. Es to piedāvāju kā jaunu metaforu. Jo es cenšos tikt galā ar risku. un es cenšos uh, koncentrēties uz noregulējumību. Jo jautājums ir par to, vai gadījumā, ja mēs nokļūstām šādā sistēmiskā krīzē, vai mēs varam izglābt šo banku, vai banka radīs milzīgas problēmas. Varbūt te ir nepieciešams vairāk skaidrības, bet es no uh, savi, savas puses uzskatu, ka um, runa ir arī par sistēmisko risku, bet paturot prātā šos daudzos nezināmos nezināmos. Un kā jau es teicu, tas nav tik vienkārši. Patiesībā sistēmiskie riski drīzāk ir um, starp institūcijām un šajā starp savienojumībā, makroekonomiskajā vidē. Un tas cieši saistīts arī ar uzraudzības trūkumu, caurskatāmības trūkumu. Un Kamalkungs norādīja uz šo paralēlo caurskatāmības līmeni. Es domāju, ka tā ir lieliska ideja. Nu, viņš, protams, tagad priecājas par manis teikto, bet es domāju, ka mēs varam to panākt. Un es piekrītu arī Jākob teiktajam. Mums ir ļoti daudz nezināmu nezināmo. Un tas ir līdz labs izējas punkts diskusijām. Un mums ir jābūt uh, pieticīgiem, atgriežoties pie šo problēmu risināšanas, lai nākamās uh, krīzes uh, apstākļos mēs varētu panākt to, ka investīcijas atgriežas Eiropā. Un, uh, cienījamie Andri referenti, uh, ja mēs vēlamies labu likumdošanas aktu, mums tas ir jāpaveic. Lielas paldies! Thank you! Paldies eh, referentam, paldies eh, ēnu referentiem, paldies eh, visiem kolēģiem, kuri izteicās šajās diskusijās. Un laika grafiks ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir apstiprināts, un tas ir 30. janāris. Un grozījuma izskatīšana risināsies 23. februārī, savukārt balsojums 23. mārtā un plenāras sēdes balsojums iespējams būs aprīlī. Labi, līdz ar to varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Kas ir ziņojums eh, par ziņošanu par vēstupīru finansēšanas darījumiem un to pāredzamību? Un referents ir Renato Soru. Renato. Es jums nekavējoties eh, dod vārdu. Eh, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēkungs. Kolēģi, sanāksme turpinās. Ievērojiet klusumu. Pajab, may I ask silence, please? Lūdzu, ievērojiet klusumu. Renāta, lūdzu. Paldies, eh, priekšstāj kungs, eh, kā jau teicu, eh, man jau bija iespēja komitejā iepazīstināt ar pirmajiem apsvērumiem par šo priekšlikumu. Un izaisa punkts tām visām ir mm, saistīts ar ziņojumu, par kuru nu pat kā diskutējām, kā arī par banku struktūrālajām reformām. Tā viss ir vienota pakotne. Arī šīs eh, ziņojums eh, skār konkrēta veida finanšu darījums. Eh, tos, kuros nodrošinājums noved pie tā, ka tiek radītā likviditāte. Un šīs priekšlikums izvirza par mērķi sniegt lielāku pārredzamību tirgu, kā arī padarīt finan šo finanšu sistēmu spēcīgāku. Kā jau tika iepriekš minēts, kā to minēja komisija, šis ir mm, ļoti eh, vērtīgs eh, priekšlikums, eh, un mēs esam centušies labāk paskaidrot vairākus aspektus tajā. Un šobrīd priekšlikumā ir runa par SFT ziņošanu, jeb FD E, ziņošanu, e, kā arī tur ir runa par darījumu reģistru un e, tiek uzsvērta operātoru uzraudzība, tad, kuri ir šie te darījumu reģistri. Tas viss izriet no regulējuma, kas ir jau apsprināts attiecībā uz atvesinātajiem finanšu instrumentiem EMIR regulējumā. Un te ir runa par to, ka vajadzētu sniegt lielāku pārstāvību arī finanšu darījumiem kas e, tiek e, veikti starp dažādu veidu operatoriem, kā piemēram dažādu fondu pāraugiem un investoriem. Un tiek e, ierosināts priekšlikums arī sniegt lielāku pārskatāmību attiecībā uz garantiju vēlreizēju izmantošanu. Un kā jau teica komisija, pilnīgi noteikti tas ir ļoti labs izējas punkts un Mēs esam centušies eh, tā iekļaut aptuveni 90 grozējumus, dažādas precizējums, arī eh, dažādas konkrētākas priekšlikumus esam iekļāvuši un esam eh, nonākuši pie problēmas, ka tiek izmantot dažādi termini šajā tirgu. Te Eh, tiek eh, izmantota gan ekonomiskā, gan juridiskā literatūra šai sakarā. Un ir uzklausītas visi iesaistītās eh, puses, un mēs tiešām esam cenšies padarīt skaidrāku šo terminoloģiju. Esam uh, koncentrējušies uz uh, terminu reuse, nevis rehabilitation. Un esam izmantojuši arī juridiskas definīcijas tādā veidā, lai tās varētu piemērot visās dalībvalstīs. Un mēs esam arī uh, precizējuši uh, likumdošanas uh, akta aptvērumu. Te ir saraksts ar dažādām finanšu operācijām, kuras te ir iekļautas. Un ir pāredzēts arī dilģējums komisijai, lai tā varētu galu galā nākotnē paplašināt sarakstu ar jaunām operācijām, kādas var veikt tirgu. Gal galā, lai izvairītos no jauniem regulējumiem un to veidošanas, tā ir iespēja komisijai izvairīties no regulējuma arbitrāžas. Un, kā jau daudzi to ir iepriekš teikuši, Eh, balstoties uz emīra rezultātiem un tā kā ir nepieciešams arī eh, nedaudz grozīt eh, emīra attiecībā uz atrisinātiem finanšu instrumentiem, esam ierošinājuši ziņāms izmaiņas un lielāku skaidrību. Piemēram, legal identity, identifier, entity identifier, uh, Un tur ir eh, konkrēts identifikācijas numurs eh, ne tikai atsevišķajam uzņēmumam, bet eh, katram konkrētam darījumam, kā arī nodrošinājumi, kuri pēc vēlreizējas izmantošanas, vairākārtējas izmantošanas tātad tiek izsakoti. Tiek izsakots šis te gājums, kāds ir bijis dažādiem vecapīriem. Un vairākos gadījumos eh, eh, šis te, m, mm, pasākums ir diezgan sarežģīts, eh, izsakot dažādiem vērtspapīriem, kas ir daudz reizes izmantoti. Un, lai panātu lielāku pārskatāmību, ir iekļautas ne tikai finanšu iestādes, bet arī Ehm, piemēram, ehm, biežāk kotētie uzņēmumi, kuri ir aktīvi tirgū. Un ehm, ar mērķi izvairīties no lielākām izmaksām, no lielākas slogu uzņēmumiem, vēlreiz eh, ir izmantoti standārti, kādi eh, jau ir izmantoti EMIR regulējumā. Un ir atzīta iespēja izmantot uh, ekvivalentu likumdošanu, lai uh, izvairītos eh, no eh, dubultas ziņošanas pārobežu eh, darījumos. Piemēram, darījumos ar iestādēm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Mēs um, uzklausījām dažādus viedokļus uh, arī attiecībā uz nepieciešamību paaugstināt pār. Uh, pārzemības līmeni arī eh, biežāk kotētajiem uzņēmumiem. Un eh, tas, ko es eh, esmu šeit paredzējis, kas ir grozījumos iekļauts, tas, ka ir pienākums ziņot arī biežāk kotētajiem uzņēmumiem. Tā ir ļoti būtiska dimensija jo galējās eh, izmaksas ir ļoti ierobežotas, jo te runa ir par eh, to, ka tiek um, ir lūgums pēc eh, šī te legal identity identifier, entity identifier. Un uh, risinās arī uh, diskusijas par izņēmumiem, Eiropas eh, centrālā banka jo sevišķi jautā mm, gan sev, gan citām centrālajām bankām eh, atkāpi eh, no šīs ziņošanas pie, pienākuma. Tomēr ir skaidrs, ka šis, šīm operācijām jābūt konfidenciālām, lai tās varētu būt efektīvas visaugstākajā līmenī. Un priešakums, eh, kuru mēs ierosinām, eh, ņem vērā eh, šo konfidencialitātes lūgumu, kas nāca no Eiropas centrālās bankas. Un tātad šis šāds lūgums pēc konfidencialitātes centrālajai bankai un ir skaidrs, ka ECB ir jāsniedz informācija nacionālajām iestādēm. Un uh, vēl viena uh, tēma, kur arī ir ļoti būtiska. Lai ierobežotu sistēmiskos riskus, uh, var ieviest tādu kā ierobežojumu reizēm, uh, tātad cik reizes var tikt izmantots uh, viens vērtspapīrs kā nodrošinājums šai finanšu operācijās. Un tātad tiek uh, ierosināts uh, šāds uh, ierobežojums eh, vai arī vēl viens eh, ierosinājums eh, ieviest tā sauktos diskontus. Tādu kā rezervi. kuru ir iespējams ik pa laikam pārfinansēt. Pagājušā gada novembrī Finanšu stabilitātes padome ieviesa e, šādu jauninājumu. Tā ieviesa šo e, vajadzību pēc e, diskontiem. Un pašlaik tiek pētīti dažādi apstākļi, un jau ir skaidrs tas, ka šo jautājumu nevajadzētu atstāt atvērtu. Un ir skaidrs, ka diskontiem būs izmantošanas ierobežojums, izmantošanas reižu izmant ierobežojums. Un tad vērtspapīru nodrošinājumu. Un tad ir arī rekomendācijas finanšu stabilitātes padomēji. Ir iespējams, ka es un savā nākamajā regulējumā varēs pilnībā izmantot rekomendācijas e, finanšu stabilitātes padomē. Un tur nav runa e, tikai e, par šī būtiskā tirgus pārstāvību, tur ir runa arī par lielāku noturību un stabilitāti. Un šīs ir ļoti būtiskas operācijas kapitāla tirgu. Eiropā mēs runājam par ļoti lielu apjomu. Tas varētu būt aptuveni starp 8 līdz 10 triljoniem eiro. Ļoti liels uh, skaitlis. Daudz lielāks par to, par ko mēs uh, šorīt runājam, par uh, market fund. Un tas ir tas, uh, kāda ir šobrīd situācija. Uh, protams, es ar lielu prieku iepazīšos ar grozījumiem, ar ēnu referentu viedokļiem, ar uh, viņiem jau esmu runājis, un uh, viņu apsvērumi jau daļai ir iekļauti šajā tekstā. Paldies! Paldies! Paldies referentam! Ēnu referente Danuta Hubnere, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā uzstājas. Paldies priekšsēdētāji! Es uh, pārliekšu pāri vispārējiem komentāriem par šo uh, regulu. Un mani, vis, tagad runāšu par bažām. Vispirms par diskontiem. Uh, tas ir uh, padomas variantā, nav komisijas variantā, un es uzskatu, ka ir jāiekļauj šajā uh, ziņojumā. Es domāju, ka F, eh, eh, mums ir F, eh, jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz šiem mm, darījumiem un ir jāizvērtē arī tas, kā šie diskonti varētu ietekmēt Eiropas tirgu, ir jāveic ietekmes novērtējums bez kavēšanās un es arī domāju, ka FSB, FSP darbs šajā jomā turpinās un šis uh, darbs varētu būt pabeigts līdz 2016. gadam par nodrošinājumu diskontiem un uh, FSB uh, ieteikumi par šiem uh, diskontiem būtu jāskata kopumā, un šobrīd ir grūti prognozēt, kāds būtu kopējais uh, globālais risinājums. Un tādēļ varbūt uh, arī nebūs tas jāiekļau šajā regulā. Bet par Renāto Sorī, Soru priekšlikumu kontekstu šeit uh, Um, FT tiek piešķirtas plašas pilnvaras un es atceros, ka mēs diskutējam Eiropas stabilitātes mehānisma ietvaros Eiropas banku iestādes pilnvaras. Es domāju, ka mums būtu arī jāpārdomā tas, cik šādas plašas pilnvaras patiešām iespējams būtu nodot uh, FT. Un runājot par šo diskontu jautājumu, es domāju, ka pie tā mēs vēl atgriezīsimies uh, nākotnē. Uh, jāskatās, ko piedāvās uh, komisija pēc papildus šim šai caurskatāmības atklātības regulai. Un mans nākamais komentārs ir par MVU, mm, jo ar šo regulu mums nevajadzētu radīt vēl papildu slogu MVU, jo mēs zinām, cik MVU ir svarīgas eh, ekonomikas izaugsmēji. Tātad, ja mēs uh, iekļautu izņēmumu attiecībā uz MVU, nosakot zinošanas pienākumu. Es domāju, ka tas būtu uh, pozitīvi atzīstot MVU lomu izaugsmas nodrošināšanā. Šie MVU šobrīd nav lieli spēlētāji šajā jomā, bet veidojot kapitāla tirgus savienību mums ir arī jāizvairās no jaunu šķēršļu radīšanas. Tālāk par centrālajām bankām. Par uh, ziņošanas pienākuma izņēmumu noteikšanu centrālu banku partneriem. Bet pirms mēs nosakām pilnīgu izņēmumu, būtu jāizvērtē arī, kādi varētu būt negatīvi rezultāti šādu izņēmumu noteikšanai. Ja mēs eh, runājam par uh, pāredzamību un par tirgus regulātoru tiesībām uh, iejaukties. Ja mēs nezinām, kā attīstīsies vērtspapīra tirgs, kāds būs uh, risks, cik lielu banku uzņem, uh, risku uzņemsies bankas, kā rīkosies centrālās bankas. Mūsu rīcībā vēl nav pietiekami daudz informācijas un izpratnes par šiem jautājumiem, jo uh, regulātori ārpus Eiropas Savienības neparedz šādas izņēmumus centralajām bankām. Un mūsu rīcībā esošie dati liecina, ka šeit tirgus apjoms centrālām bankām ir ievērojams. Un, ja es saprotu, ka tiek gatavots uh, kompromisa risinājums, ko mums nevajadzētu noraidīt tūlīt, bet mums vajadzētu varbūt izvērtēt iespēju par to, ka centrālām bankām būtu jānosūta informācija, slepena informācija uh, atbildīgām iestādēm, kā būtu tad labāks pārskats par situāciju, kas varētu atbilstoši rīkoties. Es domāju, ka šis centrālo banku jautājums mums būtu referenta starpā jāizskata tālāk par eh, nodrošinājuma tālāk izmantošanu šeit pieeja ir nedaudz atšķirīgāka nekā padomas un komisijas dokumentos. Patiesībā šeit uh, aptvērums tiek uh, samazināts, sašaurināts attiecībā tikai uz uh, nodrošinājumu. Es uh, nezinu, vai ar to pietiek vai nē. Ne Tālāk par vienpusējo vai appusējo ziņošanu arī šeit ir argumenti gan par, gan pret. Tālāk par emīru pārskatīšanu. Uh, tas būs ļoti svarīgs pa, pasākums. Ziņojums ir gaidāms augustā vai septembrī, bet būtu uh, liederīgi, lai komisija mums Uh, sniedz informāciju par to, kāda pieeja uh, tiks izraudzīta. Tas mums palīdzēs šajā darbā. Paldies! Tagad Kejas Vinbērna, EKR grupas vārdā. Paldies! Priekšsēdētājs vēlos pateikties referentam par veikto darbu, strādājot pie šāda tehniska jautājuma. Es augstu vērtēju referenta nolūku koordinēt darbu šajā jomā, kas agrāk bija tāda ēnas zona ekonomikā, un ir arī, protams, jāizvērtē, kāda pieredze ir pasaulē, lai šī aktivitātes netiktu pārceltas uz citiem pasaules reģioniem. Šajā eh, ziņojumā ir eh, paredzēts eh, obligātie diskonti nodrošinājumiem. Mani arī satrauc tas, ka FSP darbs nav vēl pabeigts Un mm, mani ir nedaudz bāžas par to, ka šis priekšlikums uh, uh ir iesniegts uh, priekšlaicīgi. Mums varbūt vajadzētu pagaidīt uh, uh FSP īstenotā ietekmes novērtējuma rezultāts un izskatīt šo uh, priekšlikumu vēlāk, bet šis Eh, ziņojums ir apsveicams, referents ir daudz pastrādājis, ir īpaši pie definīcijām, un varbūt kā ar grozījumiem būtu izdarāmas nelielas korekcijas, bet eh, kopumā šis sākotnējs teksts ir ievērējami uzlabots ar ierosinātiem grozījumiem. Un var būtu vajadzētu uh, uzlabot uh, šo situāciju, ņemot vērā emir pieredzi un datu laukus, uh, datu kategorijas, kas ir nepieciešamas, ir jāuzlabo datu kvalitāte, ko regulātori izmanto analīzes veikšanai Tāpat mums būtu jāmācās no emīra pieredzes, jāīsteno pakāpeniskā pieeja, ieviešot šo ziņošanas pienākumu, lai nebūtu tā, ka visiem ir jāuzsāk īstenot šie pasākumi no viena konkrēta datuma, jo šeit ir runa par sistēmām, kas jau darbojas. Es atbalstu UTI un ir uh, nepieciešami standartizēti dati, lai viss šī sistēma varētu darboties un uh, neatkarīgi no tā, vai ir vienpusēji vai appusēji ziņošana, tas ir atkarīgs no tā, kas ir atzīts par nepieciešamu, balstoties uz emīru pieredzi. Šī sistēma šobrīd nedarbojas uh, ideāli. Es gribētu, lai referents mūs informē, kādēļ šis aptvērums ir paplašināts uh, uz visām biržā, ietverot visas biržā kotētos uzņēmums, ne tikai ieguldījumu fondus. Un tāpat būtu arī uh, nepieciešama papildus informācija par to, ko īsti referents vēlas panākt, lai mēs nepalielinātu gluži vienkārši administratīvo slogu bez kādas pievienotās vērtības investoriem un es gribētu arī jautāt, vai ir izvērtēts FT veikums pēdējo gadu laikā, jo ir uh, sagatavotas vadlīnijas, kas gan nav obligātas, bet tās tomēr ir diezgan izsmeļošas. Un varbūt mēs varētu uh, iedvesmoties no šīm vadlīnijām strādājot pie regulas projekta man ir arī nelielas bažas par eh, grozījumiem, kuros ir noteikts eh, ieviešanas grafiks. Mēs šobrīd eh, apspriedām MIFID 2 un tika konstatēts, ka viss ir ļoti ievilcies uh, šajā jomā attiecībā uz otrā līmeņa pasākumiem, un varbūt tādēļ nevajadzētu noteikt ļoti uh, saspringtu grafiku, ja mēs no sešiem mēnešiem pārējām uz trim mēnešiem, kā ieviešanas termiņu mēs radām papildus nevajadzīgu spriedzi. Bet es, protams, arī saprotu F valstī vēlmi noteikt stingrākus termiņus, bet mums ir viss uh, jāizdara pareizi un mums ir jāvērtē gan pēc būtības šie pasākumi ne tikai no grafika viedokļa, ir jānosaka reāls ieviešanas grafiks, lai nodrošinātu veiksmīgu īstenošanu. Šo ziņojumu saņēmām 7. janvārī. Es saprotu, ka bija arī problēmas ar juristiem, lingvistiem. Sākotnējais datums bija 18. decembris, tagad šis termiņš tika pagarināts uz 7. janvāri. Un tiešām man ir grūti tagad iedomāties, ka grozījuma iesniegšanas termiņš joprojām ir nākamā otrdiena. Varbūt mēs varētu piešķirt nedēļas pagarinājumu Es nevēlos kavēt šo procesu, bet nu, šo ziņojumu saņēmu tikai 7. janvārī, un man būtu nepieciešams uh, tomēr nedaudz vairāk laika, un tādēļ es lūgtu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu. Paldies, referenta. Ķermeņa valoda norāda to, ka viņš ir gatavs atlikt šo termiņu. Nu, varbūt eh, šo diskusiju beigās mēs eh, varētu pakonsultēties un nākt klajā priekšlikumu par citu termiņu. Tagad Filips Bekers ādu. Paldies priekšsēdētāji arī no savas puses. Vēlētos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka šis ir ļoti tehnisks uh, dosie, un es domāju, ka ir paveikts lielisks darbs, lai mēs varētu uzsākt debats dažādu politisko grupu starpā. Es domāju, ka referents ir paveicis lielisku darbu, lielisku darbu cenšoties izklāstīt dažus no svarīgākiem aspektiem, kurus pieminēja arī jau iepriekšējie runātāji. Vēlos tikai atgādināt, ka mēs cenšamies identificēt un tikt galā ar uh, eh, sistēmas, ko risku un palielināt arī uh, caurskatāmību visā sistēmā kopumā, jo mēs zinām, ka vērtspapīra finansēšanas darījumi kļūst arvien svarīgāk arī globālajā tirgu, un tas ir globāls jautājums. Protams, ka nodrošinām tālāk izmantošanu citu noregulējumu veidu ir ārkārtīgi nozīmīga, un es domāju, ka tas ir tehnisks dosie, bet pat arī tas kļūst arvien svarīgāks nekā, teiksim, tas bija pirms pāris gadiem, tāpēc mums ir jādara viss iespējamais lai ne tikai te uzskaitītu labus nodomus, jo, kā zināms, ceļš uz ēlu ir bruģēts labiem nodām, nodomiem, bet mums ir jācenšas darīt visu iespējamo, lai nozars pārstāvi varētu turpināt darbu caurskatāmākā veidā un eh, būt mazāk pakļaut sistēmiskiem riskam. Man būtu daži svarīgi komentāri par referentu darbu. Vispirms, kas attiecas uz nodrošinājumu tālāk izmantošanu jo FSB darbs vēl pagaidām nav paveikts, tāpēc mums ir jāizmanto viss laiks, kas ir mūsu rīcībā. Nodrošināt tālāk izmantošanu ir ārkārtīgi svarīgi, mums nevajadzētu pārsteigties, mums ir jānogaida, pirms ir sagatavots pienācīgs ietekmes novērtējums, lai komisija saprastu, kāds tad ir, kāda tad ir ietekme un ko mēs vēlamies panākt, pirms mēs ieviešam šo pasākumu. Un visbeidzot, tātad tas ir globāls sektors, tāpēc mums eh, nevajadzētu uh, atteikties no uh, globālām diskusijām. Otrkārt par 15. pantu par uh, aptvērumu paplašināšanu uz uh, tālāku izmantošanu. Es domāju, ka arī te nepieciešams diskusijas, lai apsvērtu, kādu, par kādu veidu um, situācijām ir runa, ko mēs vēlamies iekļaut aptvērumā. Um, Es domāju, ka mums ir jābūt ārkārtīgi nozīmīgiem, kā mēs eh, strādājam pie šiem nodrošinājumu jautājumiem un arī, kas attiec uz plašāku tirgus ietekmi. Tā kā mēs cenšamies samazināt uh, sistēmisko risku un neradīt uh, jaunu sistēmisko risku, tad varbūt būtu jādomā par TTC uh, izslēgšanu no šī panta. Uh, Kas attiecas uz ziņošanu, mums ir jābūt kritiskiem arī attiecībā uz sevi, ņemot vērā iepriekšējo uh, pieredzi, um, kas attiecas uz dažādu finanšu institūciju um, ziņošanu. Mums ir jādomā, kas ir piemērots, kāda informācija ir jāpublisko, lai panāktu caurskatāmību un uh, iegūtu labu pārskatu par to, kas gal galā rada sistēmiskos riskus, jo uh, gal beigās arī regulātoram nepalīdzēs, ja nepārtraukti tiek uh, pārpludināts, uh, viņi tiek pārpludināti ar šo informāciju. Tāpēc ir jābūt piesardzīgiem un nevajadzētu palielināt uh, šo slogu. Uzmanība ir jāpievērš svarīgākiem aspektiem, kas ļaut identificēt sistēmisko risku. Un tālāk par šo te emīru un citu ziņošanas eh, veidu pārklāšanos, arī tas jāpaturprātā. Vispēdot par eh, centrālās bankas izņēmumu, apsvērumā seši eh, referenci izslēdz centrālo banku, nav nu, ceram, arī tas vēl jāpapēta, vai pareizi vai nepareizi, jo tas nozīmē, ka mēs izslēdzam ļoti daudz informācijas no regulatīvā uh, Um, regulatīvās jomas, kas varētu palīdzēt um, panākt visu caurskatāmāk. Tas varētu palīdzēt citiem regulatoriem. Un visbeidzot par caurskatāmību. Arī te referents cenšas paplašināt apvērumu un cenšas paplašināt to uz uh, kredīti institūcijām un bankā kotētiem uzņēmumiem. Mēs zinām, ka FSB to nav darījis, darījusi un jāapsver, ko tas gal galā nozīmēs sektoram kopumā. Es jau arī pieminēju, ka standarta ziņojumā mums ir jācenšas uh, uzskatīt visu pienācīgi un jāizsver uh, to, kāds būs izmaksas un kāda būs ieguma, cenšoties iegūt papildus informāciju. Ir arī daži uh, punkti, kuros ir rakstīts ECB, varētu pārskat, atsaukt banku licences vai ir uzlikt sankcijas, kas būtu divas, trīs reizes lielāks nekā teiksim, gūtā pēļņa, bet arī te ir jādomā par konkurences eh, pasākumiem un par to, kāds būtu, sam, kāda būtu samērīga pieeja. Tas arī pagaidām būtu viss. Es domāju, ka eh, termiņi ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, ko pieminēja eh, Keja. Okay, arī neaizmirsīsim par globālo ainu. Mums ir jācenšas um, iekļaut nepieciešamos tehniskos grozījumus, bet es domāju, ka šis ir labs izējas punkts un mums ir jāpaveic darbs. Paldies! Thank you. Now... Paldies, tagad vārds uh, goja pārstāvē Rīnai Roņai Karī. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms mēs pilnībā atbalstam šo ziņojumu. Paldies, ka um, esat pieņemt šādu izējas punktu. Es vēlētos runāt par dažiem aspektiem. Daži no tiem jau tika pieminēti, bet es vēlētos atgādināt tātad, kāds būs šīs direktīvas aptvērums. Un kāpēc mēs nevarētu iekļaut centrālās bankas? Jo, ja mēs tajā neiesaistam centrālās bankas, tad mēs ierobežosim to informāciju, ko mēs varam saņemt par nereglamentēto sektoru vai mēs nevarētu, teiksim, daļai iesaistīt centrālās bankas. Otrs aspekts um, runa ir par slieksni uh, tam, cik um, maksimāli darījumos var izmantot uh, um, šo te vērtspapīru tirdzniecību. Es domāju, ka tas ir nepieciešams. Tālāk, kas attiec uz caurskatāmību, es domāju, tas ir viens no galvenajiem mērķiem šai direktīvai. Vai mēs nevarētu vēl paplašināt šo caurskatāmību? Piemēram, paplašinot mūsu pilnvars iepazīties ar rezultātiem. Tas ļautu iegūt lielāku skaidrību, un tāpat mums vajadzētu paplašināt direktīvas aptvērumu uz nereglamentēto sektoru, jo šajā jomā mums nav nekādas, nekāda zināšana par to, kas notiek. Un visbeidzot, 22. pāns, kas varbūt šķiet tikai tāda detaļa, tur ir runa par pārkāpumu ziņošanu. Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, kā mēs varētu aizsargāt tos, kas uh, ziņo par šādiem pārkāpumiem. Tā dēvētie trauksmes uh, informētāji, sniedzēji. Ko mēs varētu darīt šajā jomā? Jo, jo Mums ir jāaizsargā šie cilvēki, kas sadarbojas, un ja kāds pārkāpj noteikums un kāds par to ziņo, tad viņam būtu, viņš attiecīgi būtu jākompensē par to. Bet katrā ziņā paldies par šo izējas punktu. Paldies tagad vārds uh, zaļo vārdā Evai Žalī. Paldies priekšsēvētājiem, liels paldies referentam Renāto Saru kungam par lielisko un interesantu ziņojumu projektu. Vispirms mēs vēlētos uzsvērt virkni ļoti svarīgu um, aspektu, kas ir saistīti ar FSB rekomendācijām. Mēs esam par minimālām eh, minimālajiem standartiem attiecībā uz nodrošinājumu. Mēs arī atbalstām priekšlikumu paplašināt aptvērumu, lai iekļautu arī nefinanciālos aspektus. Mēs tieši tāpat piekrītam ar jūsu grozījumiem 13. pantam, lai paplašinātu pienākumu par caurskatāmību, tā skaitā. Uh, iekļaujot kredīta institūcijas un iestādes, kuras drīkst nodarboties ar tirdzniecību. Un visbeidzot, mēs novērtējam jūsu priekšlikumu izveidot metodoloģiju um, diskontiem, kas būtu savietojami ar ESMA noteikumiem, lai um, īstenot FSB rekomendācijas. Mēs arī iesniegsim papildus grozījumus, lai nostiprinātu vēl tālāk komisijas priekšlikumu par sekojošiem jautājumiem paplašināt aptvērumu, iekļaujot ESB vismaz attiecībā uz uh, uzraudzības uh, ziņojumiem. Mēs joprojām uzskatām, ka ir argumenti, kas, ir par lab, kas runā par uh, labtām. Mums ir nepieciešams pāns, kurā būtu esma, paredzēts esma ziņojums par šī FST, un mums ir jādomā par dažādām uh, eh, vērtspēku finansēšanas darījumu klasēm. Mums ir arī uh, jāpanāk tas, lai tiktu publiskot informāciju uzraugam rezultātu par um, pienācīgi izvērstiem stresa testiem attiecībā uz vērtspapīriem. Un visbeidzot, mēs vēlamies uh, iet uh, tālāk. Caurskatāmības jomā mēs iesniegsim grozījumus, aicinot Eiropas komisiju izvērtēt um, Uh, harmonizācijas uh, nepieciešamību un maksātspējas uh, aspekts. Un ir jādomā arī par RIPO iestādēm, kas iegādājas nodrošinājumu, lai novērstu tādā veidā RIPO related fire sales. Tātad, eh, cienījamais referenti, cienījamie Andra referenti, es ar prieku raugos uz turpmāku sadarbību konstruktīvā gaisotnē, lai mēs, nobeig, lai mēs paveiktu darbu pie šī ārkārtīgi svarīgā jautājuma. Paldies! Thank you! Paldies! EFDD grupa neredz nevienu pārstāvi. Eh, vai vēl kāds eh, vēlas izteikties brīvā mikrofona kārtā? Un tādā gadījumā dod vārdu referentam atbildēm. Renāta, lūdzu. Molte grazie, prezident. Lielas paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es eh, vēlos pateikties eh, visiem ēnu referentiem eh, par ļoti interesantajiem komentāriem. Tie bija ļoti konstruktīvi Eh, tas eh, viss palīdzēs eh, pilnveidot šo procesu, kas, protams, ir ļoti tehnisks, tomēr attiecās uz ļoti būtisku Eiropas kapitāla tirgu daļu. Un šajā tirgu daļā notiek ļoti būtiski procesi ar dažādo nodrošinājumu procesu palīdzību. Veidojas arī tirgus, un es domāju, ka nākotnē šis tirgus dos aizvien lielāku ieguldījumu reālajā ekonomikā aizstājot eh, daļai banku kanālus, vai arī paaugstinās eh, uzņēmumu ieguldījums Eiropā. Līdz ar to mēs visi esam ieinteresēti beigt eh, darbu pie šī priešakūmā, iepazīstamies arī ar grozījumiem, lai varētu pēc iespējas labāk pilnveidot šo regulējumu. Un eh, pirmie apsvērumi, kas tika pausti arī šodien, piemēram, attiecībā uz centrālo banku izņēmumu, no vienas eh, puses eh, tā ir nepieciešamība, ka ir nepieciešams paaugstināt pārskatāmību, iekļaujot visas operācijas, kuras veikts irgu, un no otras puses nevar ignorēt eh, to, eh, kā Eiropas centrālā banka vēlas eh, pabeigt monetārās operācijas visefektīvākā veidā. Kā jau arī teica Dāvinota Hubnere, visticamāk tiks rasts kompromiss starp nepieciešamību pēc pārstāmības, kur mēs visi paužam, kā arī uz zināmo um, rezervācijas līmeni. ko pieprasa valsts iestādes, kuras eh, veica eh, dažādas funkcijas. Attiecībā uz eh, dārījumiem, uz kuriem attiecās mūsu regulējums, tātad par to, kas uh, ir iekļauts vēlreizējas izmantošanas definīcijā, ir iespējams, ka ne visas um, operācijas te ir iekļauts, un es ļoti labprāt iepazīšos ar grozījumiem, ar kuru palīdzību būs iespējams vēl tālāk paplašināt operāciju sarakstu. Tomēr es uzskatu, ka ļoti būtiska ir arī uh, šī tā, uh, garantijas klauzula, uh, kura ļauj komisijai gal galā paplašināt šo sarakstu, lai tur iekļautu tādas operācijas, uh, kuras uh, būs eh, jaunas, kuras tikai vēl radīsies, un kuras mēs vēl nevaram iedomāties, un kas ir saistīts ar regulējuma arbitrāžu, kā iepriekš tika norādīts. Šajos eh, grozījumos es eh, ar diskusiju palīdzību centos iekļaut arī emīru pieredzi, un, kā tika teikts, centos mācīties no emīru kļūdām. Protams, ka tas, ko es nosaucu par lielāku sadalījumu, sasās arī ar Svinbērnas kundzes teikto, ka ir nepieciešams labi definēt dažādas šīta faila daļas un arī saistībā ar darījumu reģistriem. Vajadzētu un precīzi noteikt, kādas ir šīs atsevišķās jomas, kuras vajadzētu iekļaut šajā dosē. lai tiktu sniegta nepieciešamā informācija, visa nepieciešamā informācija, un mēs varētu precīzi rekonstruēt vērtspapīru gaitu, noteikt katru konkrēto darījumu un tātad ieinteresēto operatoru. Es eh, domāju, ka um, prātīgi būtu arī vērsties vēlreiz pie komisijas uh, ar lūgumu paskaidrot eh, šo te eh, pienākumu. Nu, tātad, vai eh, pārskatāmība netiek nodrošināta jau vienā darījuma daļā? Tāda attiecībā uz atvērumu man tika uzdots jautājums, kādu iemeslu dēļ vajadzētu paplašināt kredīta iestādēji Tāpēc, ka mēs vēlamies eh, saprast, eh, eh, kāds ir šī tirgus apjoms. Mēs vēlamies saprast šodien un arī grūtākos laikos, par ko te īsti ir runa. Kredīta iestādes tiešām ir ļoti būtisks šajā tirgu, un tās ignorēt būtu liela nevērība. Tas attiecās arī uz lieliem uzņēmumiem, kuriem ir iespēja izmantot uh, savu uh, likviditāti un iegūt uh, likviditāti izmantojot uh, savus vārsapīrus. Uh, te mēs runājām par būtiska apjomu uzņēmumiem, kuri var uh, bez problēmām uh, arī uzņemties šādas saistības. Un, jebkurā gadījumā, eh, ir būtiski nodrošināt eh, to, lai visas operācijas tiek veikts pēc iespējas efektīvākā veidā un netiktu paaugstināts eh, administratīvais sloks uzņēmumiem. Kas tiecās uz pārstāvību, tad biežāk patētie mm, uzņēmumiem jau ir pienākums savā uh, gada ziņojumā norādīt uz to, kāds ir stāvoklis saistībā ar likviditāti un uh, runāt par to, kādā veidā likviditāte ir izmantota, kāda ir situācija ar noguldījumiem. Un tāpēc es nedomāju, ka tas būtu papildus uh, uh pienākums, ko mēs te uh, ierosinām ar šiem grozījumiem. Tad attiecībā e, uz diskontiem. Kā jau iepriekš to teicu, tad šis regulējums radās kopā ar pārsaturēšanas e, reformā likumēm. Un tur bija runa ne tikai par lielāku pārstāvību, bet e, arī par lielāku noturību, par finanšu sistēmas stabilitāti Eiropā. Un tāpēc es domāju, ka ir normāli, ka ar šo priekšlikumu mēs runājam ne tikai par pārstāvību, bet arī par to, kā garantēt lielāku noturību, lielāku drošību nākotnē finanšu tirgu Eiropā. Kā jau iepriekš minēju, tad eh, nodarbojoties eh, ar konkrēta tipa operācijām, kuras um, ir ļoti eh, būtiskas un liela apjoma, Eiropas centrālās bankas padomas eh, loceklis teica, eh, ka eh, daudzi no sistēmiskajiem riskiem sakņojas pagātnē. Un tie ir rādušies dēļ tā, ka operācijas augstā līnija ir pārāk nelīdzsvarots. Un neņemot vērā šīs diskusijas, neņemot vērā pagājušā gada novembra diskusijas, Šādi rīkojotos, e, mēs tiešām nodarītu daudz ļauna. Es domāju, ka drīzāk vajadzētu pilnībā izmantot e, visas e, iespējas, kādas sniedz finanšu stabilitātes padome. Un ir uh, svarīgi, lai esma būtu pietiekami ilgs laiks, kurā varētu novērtēt rezultātus. Uh, kādi ir finanšu stabilitātes eh, padomas darbam. Un vajadzētu eh, gūt eh, labumu no tā, kas finanšu stabilitātes padomē ir ziņojams. Es domāju, ka tas ir viss, ko šodien var teikt. Bet es domāju, ka mums būs iespējas diskutēt vēl plašāk un Es eh, tik tiešām eh, darīšu visu, kas ir mūsu atbildības ietvaros eh, atvēlētajā laikā, lai censos nodrošināt Eiropas finanšu tirgumu tādu instrumentu, kas sniegtu lielāku stabilitāti un iekļaujamību, arī lielāku vieglumu ikdienas darbā finanšu industrijā. Paldies! Paldies! Eh, referentam bija jautājumi arī komisijai. Mums ir arī eh, laiks īsai komisijas runai. Uzlasim Patriku personu. Dod jums vārdu. Paldies, virsaikungs. Es vēlētos uh, uzslavēt uh, referentu un uh, ēnu referents par to, ka viņi uh, ir tikuši galā ar tik sarežģītu jautājumu. Kā jau teica Hukmāka kungs, uh, šeit ir runa par nezināmiem, nezināmajiem. Uh, Tas viss izklausās ļoti tehniski, bet vienkārši ir tā, ka finanšu krīzes eh, laikā eh, firmas eh, aizdeva savus vērtspapīrus un citu cilvēku vērtspapīrus finanšu firmām, lai iegūtu kredītus. Mēs zinām, ka regulētāji vēlējās zināt, kas risinās šajā jomā. Te ir runa par pārskatāmību, un referenta kungs, mūsuprāt, ir pilnīgi noteikti uzlabojis komisijas priekšlikumu vairākās jomās. Uh, Mums ir eh, četri eh, punkti, par kuriem vēlamies eh, runām, runāt. Tātad diskonti, ļoti tehnisks termins. Tātad tur ir runa par nodrošinājuma vērtības samazināšanu. Tas nav iekļauts komisijas priekšlikumā un tas nav arī padomas nostājā. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir divi nezināmie un viens nezināmais nezināmais tādā ziņā, ka mēs nezinām, kādi gal galā izskatīsies noteikumi. Mēs zinām, ka 16. gada vidū izskatīsies šis, eh, šie noteikumi. Un tāpēc mēs eh, vēl nezinām, eh, kāda būs, kāda būs ietekme ieviešot šos diskontus. Un nezinām, mēs nezinām, vai savukārt ir juridiska problēma. Un tas attiecās uz juristu darbu mūsu institūcijās. Vai mēs varam deleģēt nākotnes tehniskos standārtus esmai vai kādai citai iesādai, kad mēs nezinām, ko tieši mums vajadzēs deleģēt, mums ir jānogāja līdz 2016. gadam. Tas ir uh, juridisks e, aspekts, kas mums ir jāatrisina. Un uh, otrs jautājums, jautājums par vēlreizēju izmantošanu. Mēs atbalstām referentu pieeju. Uh, referenta pieeja balstās uz uh, ekonomiskas uh, definīciju, kur izmanto Finanšu stabilitātes padome. Mums ir nepieciešams uh, to pārveidot par juridisku definīciju regulācijai Eiropā. Uh, mūsuprāt, te ir vairāk uzlabojumi, Eh, bet eh, mums ir jāceņš nodrošināt to, lai šī eh, definīcija juridiski pareizi darbotos, un tāpēc mēs aicinām ēnu references skatīties padomas tekstā. Tur ir tādi paši mēti kā referentam, bet tur tas ir juridiski ļoti precīzi noformulēts. Tur nav nekādas juridiskās neskaidrības. Tad trešais aspekts - centrālās bankas izņēmums. Tas ir nezināms, nezināmais Eh, mēs zinām, eh, kādas ir attiecības starp zinām bankām un uh, eh, finansu uzņēmumiem. Mēs zinām, ka centrālās uh, bankas nevēlas uh, ziņot par darījumu reģistriem. Mēs uh, nesaprotam, kāpēc publiskās iestādes centrālās bankas uh, nevēlas uh, nu, sniegt uh, šo informāciju uh, citām valsts uh, iestādēm, uz uh, kurām attiecās uh, tādi paši konfidencialitātes noteikumi. Un mēs arī nesaprotam, kāpēc, mēs, kāpēc tās to nevēlas darīt. Uh, jo šīm valsts iestādām šī informācija ir nepieciešama, lai varētu uh, īstenot šo regulējumu. Tās nevar veikt savu darbu. Uh, kāpēc uh, gan, uh, lai 30% uh, uh, tirgus uh, uh, privātajā kreditēšanā tādā veidā um, uh, tāda darbība tiek uh, ierobežota, traucēta? Interesants bija Huners kundzes. Uh, ierosinājums. Mums eh, tas ir jācenšas eh, uzlabot. Protams, eh, ka valsts iestādēm ir jāuzticās viena otrai, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Un pēdējā lieta - priekšlikums bankām un uzņēmumiem atklāt informāciju. Tas ir ļoti būtiski. Mums ir jāzina nedaudz vairāk eh, par eh, to, kāda te ir motivācija par proporcionātāti, par noderīgumu, bet tas ir kaut kas tāds, kas, eh, mūsuprāt, pilnīgi noteikti ir apsverams. Un jautājums no referenta kunga un no Hubners kundzes. Un tad, tad vienpusējs par divpusēju ziņojumu komisijas viedoklis ir tāds, ka mūsuprāt tā ir laba ideja. Ne tikai mēs uzskatām, ka tā ir laba ideja, arī Finanšu stabilitātes padomu to iesaka, tāpēc, ka divpusējais ziņojums kura eh, gadījumos eh, abas eh, puses maksimizē datu vākšanu un palielina precizitāti datos. Jautājums ir šāds. Kāds, kāda ir emīra pieredze? Mēs to esam pētījuši saistībā ar parlamenta lūgumu. Darījumu reģistri arī var tikt izmantoti šajos divpusējos ziņojumos, jo uh, tie pilnīgi eh, noteikti eh, var eh, noteikt, tātad, vai nav kāda dubultā grāmatvedība, un līdz ar to no mūsu puses ļoti pozitīva atbilde uz šo te divpusējo ziņojumu. Lielas paldies! So we found another possible deadline for amendment. Mēs esam atraduši jaunu termiņu grozījuma iesniegšanai. Tam piekrīt ēnu referenti un referents 3. februāris otrdiena. 3. februāris. Tātad šis termiņš grozījuma iesniegšanai. Tālāk um, mēs izskatīsim šo jautājumu um, februāra sanāksmē un um, plenārsēdē martā. Paldies! Es šeit neredzu referentu, kas atbildīgs par nākamo punktu darba kārtībā. Neliels pārtraukums. Un sāksim izskatīt šo jautājumu pulksten 17.45, kā paredzēts.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

Yes. Okay, colleagues, we can start now our... Kolēģi, varam sākt darbu pie nākamā darba kārtības punkta gads kārt, gada ziņojums par Eiropas Savienības konkurētas politiku referents Mortens Messeršmits. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka tas ir pēdējais darba kārtības punkts, bet tas neliecina par to, ka šis jautājums nebūtu nozīmīgs. Mums ir bijušas vairākas ļoti konstruktīvas ēnu referentu sanāksmes, un mums ir izdevies vienoties par vairākiem kompromisu grozījumiem. Esmu arī sagatavojis balsošanas sarakstu, iekļaujot kompromisus. Uh, šis saraksts jums ir izplatīts, un es uh, neiedziļināšos visās detaļās, bet es vēlētos pateikties ēnu referentiem par izrādīto elastību un izpratni. Un, manuprāt, ļoti būtiski ir uh, runājot par konkurences politiku, atcerieties, ka tā ir ekskluzīva komisijas uh, kompetence, ir jābūt uh, elastībai. Un tas ir būtiski, ja mēs vēlamies īstenot um, izvirzīto darba kārtību. Šis ziņojums, es ceru, būs ievērojami atšķirīgs no iepriekšējiem ziņojumiem, jo es pirmo reizi uzsveru jaunus, vērienīgākus mērķus, runāju par parlamenta lomu pēc vēlēšanām, un es esmu lepns par uh, parlamenta referentu veikumu. Esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokli par kompromisa grozījumiem. Un es eh, ceru, ka nu, galīgais balsojums varēs notikt nākamnedēļ, kā tas ir paredzēts, un balsošanas saraksts, eh, kas eh, ir izplatīts, gūs jūsu atbalstu. Līdz ar to es uh, beidzu savu uzstāšanos un es ar interesi ieklausīšos ēnu referentu komentāros. Paldies, uh, Tibors Stānī, S&D grupa. Paldies, pirmkārt es vēlētos pateikties mūsu referentam un viņa līdzstrādniekiem un visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā. Tiešām ir uh, šis uh, darbs izcili veikts līdz šim, un tiešām vairumā punktu mums ir izdevies panākt uh, pamatotus kompromisus un Izskatās, ka šis uh, ziņojums būs ļoti labi līdzsvarots. Tāpat laikā vēlos uzsvērt, ka mēs, kā sociālistu un demokrātu grupa, uzskatām, ka vēl ne visas problēmas attiecībās kompromisu grozījumiem ir atrisinātas. Un es uh, ceru uz uh, mūsu komitejas viedu lēmumu šajos jautājumos. Vislielākās galvas sāp šajos problēmu jautājumos mums uh, rada vispārējais nozīmes pakalpojumi. Piedāvātajā kompromisa grozījumā šis formulējums ievērojami atšķiras no sociālistu nostājas. Man nav pārāk gari par to jārunā, bet uh, Es gribu teikt, ka VTNP sektors ir eh, ļoti nozīmīgs dalību valstīm, un es pieņemu, ka var eh, izstrādāt efektīvākas normas, kas nodrošinātu reālu ieguvumu. Šo pakalpojumu būtība ir tāda, ka tos nevar vērtēt no e, tādas tīri konkurētspējas e, viedokļa. Šiem pakalpojumiem tiešām ir liela nozīme ikdienas e, dzīvē un tādēļ um, mūsu viedoklis atšķiras no tā, par ko iestājas Eiropas tautas partijas grupa. Es domāju, ka visiem Eiropas parlamentā ir saprotams, kādēļ šī nozara ir tik svarīga kreisajiem politiskajiem spēkiem. Vēl viena svarīga joma ir kompromiss par uh, dzelzceļa sektoru privatizāciju. Šī joma arī rada nopietnas galvas sāpes Eiropas Savienībai. Un es uzskatu, ka mums ir jāizteno ļoti piesardzīga pieeja šajā jautājumā. Trešais punkts Es nevarētu teikt, ka tas ir uh, tāds izšķiroši svarīgs jautājums pat, ja es varētu arī aizstāvēt šādu viedokli. Un tomēr es vairāk kārt esmu vērsties pie ēnu referentiem un pie referenta, cerot uz izpratni Un tagad es vēršos pie komitejas kopumā, varbūt būtu vērts padomāt par to, ka L kompromisā eh, uzņēmuma eh, konkrēti Google vārds ir pieminēts. Es priecājos, ka šeit nav bijuši nekādi pārpratumi par mūsu iniciatīvu neminēt konkrētus uzņēmumu nosaukumus, jo runa ir nevis par Google vai citiem uzņēmumiem, ir arī varētu minēt daudzus citus līdzīgus gadījumus runājot par ģēmo. Šeit atkal šeit bija runa tikai par vienu uzņēmumu, ko neviens gan vārdā nesauca un tādēļ es nevēlētos, lai tagad Eiropas parlaments sastādītu tādus uzņēmumus, sārakstus. Ir citas iestādes, kas var nodarboties ar konkrētiem gadījumiem, konkrētām lietām. Un es domāju, ka mums šeit ir jārisina principiāli jautājumi, nevis kaut kādi atsevišķi konkrēti gadījumi un mūsu rīcībā ir pietiekami daudz uh, instrumentu, lai formulētu savu nostāju, pat nesaucot vārdā konkrētus uzņēmumus. Un noslēgumā. Ir uh, virkne tādu jomu, kas varbūt pat nav Eh, tik izšķiroši svarīgas, kas varbūt ir sekundārs jomas, kas, eh, diemžēl, nav iekļauts kompromisa tekstā. Un tomēr atsevišķi grozījumi arī var būt ļoti nozīmīgi un Šeit es domāju visas bažas, kas ir saistītas ar digitālo vienoto tirgu. Šeit vēl ir diezgan lielas manevrēšanas iespējas un ir iespējams iesniegt atsevišķus grozījumus, bet kopumā šis darbs ir ļoti labi paveikts, un es vēlos pateikties visiem, kas piedalījās. Paldies! Vērners Langens. Jā, es, uh, diemžēl, nevaru ilgi uh, runāt, jo man uh, ir aizmakus balss un man teica, ka nevajagot daudz runāt. Run, es gribu teikt referentam, ka Mēs varam piekrist daļai no ierosinātiem kompromisu grozījumiem. Par dažiem vārdiem mēs vēl diskutēsim mūsu politiskajā grupā un arī par šo balsošanas sarakstu un arī par to, vai var vēl kādus grozījumus ņemt vērā, vai arī uh, tie tiks izslēgti. Tātad uh, par B kompromisu maksu par sociālo dempingu. Mēs domājam, ka tas būtu e, jāsvītro, tas vēl ir jāizdiskutē. Es uzskatu, ka konkurences politika ir viens no Eiropas Savienības politikas pīlāriem ar e, plašām pilnvarām un ka mums ir jādiskutē ar komisāru, ar komisiju, uh, par to, ka būtu jāpiešķir lielākas likumdošanas pilnvaras attiecībā uz vadlīnijām, dažādām, mm, dažādiem normatīviem. Uh, var darboties komisija, banku uzraudzības iestāde, var noteikt uh, soda naudas. Es jau komisijai vairāk kārt esmu norādījis, ka ir daudzās jomās mums jādod arī tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā vai arī īstenot padziļinātu dialogu attiecībā par vadlīnijām, par aviolīnijām, par citām jomām. Un tas nav iekļauts kompromisos, bet tas ir ierakstīts atsevišķos eh, grozījuma priekšlikumos. Par C kompromisu mēs uzskatām, ka daļu varētu svītrot. Es nedomāju, ka varētu minēt konkrētu uzņēmumu uzvār, vārdus par eh, runājot par uh, Google. Es domāju, ka šeit komisārs attieksme bija pārspīlēta. Es gribētu, uh, lai uh, tiktu sniegts pamatojums ir atsevišķas valstis, kur uh, šī Google darbība ir vēl plašāk izvērsta un ietekmīgāk nekā visā Eiropas Savienībā kopumā. Un tāpat būtu jādiskutē par konkurētas politiku un nodokļu politiku Eiropas Savienībā. Es nevaru iedomāties, ka ir īpaši interneta jomā ar kaut kādiem īpašiem noregulējumiem šis jaun izveidotajā tirgu Google uh, vē, īstenot tādu uh, politiku, kā uh, var uh, tik kropļoti ko, konkurences noteikumi, un mums varbūt vajadzētu vēlreiz izdiskutēt šo balsošanas sarakstu un skatīties uz to, cik tālu mēs vēl varam panākt viens otram priekšā, lai vienotos par šo ziņojumu projektu. Tālāk par um, man šķiet, ka sekretariāts arī te piedāvā izdarīt zināmas grozījumus, runājot par uh, pēdējiem trim gadiem. Es domāju, ka mums pietiek pieminēt divu pēdējo gadu likumu došanu, un mums nevajag tik ļoti atskatīties atpakaļ vēsturē, tērēt lieki naudu. Uh, Eh, tūkojumam un eh, papīram, un mums jau nevajag tādu, kā eh, sākt no Ādama Rības šais jautājumos visu. Paldies, tālāk Ramons Tremoza. Paldies. Vispirms es vēlējos pateikties referentam par visu veikto darbu Šis ziņojums šķiet vienkāršs, bet tas patiesībā tā nemaz nav. Bija saņemti 300 grozījumi, mēs pārstāvam dažādas valstis ar dažādu realitāti. Un tāpat laikā esam gatavi vienoties par kompromisu, par kopīgu risinājumu, kā tas ir pieņemts parasti Eiropas parlamentā. Un Es arī esmu gatavs atbalstīt referentu šajā finiša taisnē, strādājot pie ziņojuma. Mēs uh, sniedzam pilnvaras komisijai. Ja lielākās politiskās grupas atbalstīs šo ziņojumu, tad mēs varēsim to panākt. Sociālistu grupa ir liela un mēs vēlamies jūs iesaistīt šajos kompromisos pēc iespējas. Un, ja tāpat eh, runājot par mutisko grozījumu par transportu, tas ir manis iesniegts grozījums, esmu arī gatavs ar jums apspriest, tieši šeit ir runa par uh, šīs nozars atvēršanu, nevis par liberalizāciju vai privatizāciju. Mēs vēlamies panākt kompromisu arī ar sociālistu grupu. Un tagad par šo Google lietu. Pagājuši gadu mums notika interesanta diskusija ar par šiem jautājumiem un ar sociāldemokrātu grupu, un mēs vienojāmies, ka ir jāsauc vārdā šis uh, uzņēmums, un Guardian mm, ir publicējis rakstu par to, kā atsevišķās dalību valstīs šis Uh, uzņēmumu īpatsvars tirgu pieaug no 90 uz 96% un Google kļūst par vienīgo uzņēmumu Eiropā, un ja mēs zaudēsim laiku, tad vispār nekādas konkurences vairs nepastāvēs. Un tagad uh, komisārs Otingers uh, uh, Financial Times arī uh, runā par šo Google. Viņš vēršas ne tikai pie savas partijas, bet arī pie vācu sociāldemokrātiem. Pastāv reālas bažas. Un šajā kompromisā par Google mēs runājam par īpaši labvēlīgu attieksmi, bet pagājušo nedēļu laikā esam dzirdējuši par um, negodīgu konkurenci, ka konkurenti gluži vienkārši pazūd un šīs uh, kompānijas klienti arī zaudē daudz klientu, paši savu klientu un datu plūsma tiek um, kavēta Un līdz ar to mums vajadzētu par šo lietu runāt ar vienu plašāk, arī plašsaziņas līdzekļos. Un ko tad mēs gribam cenzēt paši sevi? Šo, šobrīd šī punkta redakcija ir ļoti izsvērta, un mēs aicinām komisiju izskatīt, izvērtēt un tā tālāk. Uh, Protams, mēs esam gatavi ar jums runāt, jo mēs vēlamies jūs iesaistīt šajā procesā, kā tas bija pagājuši gadu, dot uh, signālu komisijai, uh, signālu sabiedriskai domai, maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri jautā mums, ko tad jūs darat, lai aizstāvētu uh, godīgu konkurenci digitālajā tirgū. Tālāk par LuxLeaks skandālu. Mums ir jāprasa lielāku resursu piešķiršana konkurences ģenerāla direktorātam, jo ir jāpārvieto cilvēku resursu no mazāk liederīgiem ģenerāla direktorātiem uz konkurences ģenerāla direktorātu ir vienkārši nepieļaujami, ka lieliem uzņēmumiem ir vairāk advokātu Brīselē nekā ir uh, darbinieku šajā uh, ģenerāla direktorātā. Ļoti labi, ka mēs izsakam šādu prasību. Un tālāk par uh, digitālo darba kārtību. Mēs runājam par sadarbības ekonomiku, par Uber lietu Un tāpat ir svarīgi, lai mēs būtu vienisprātis, aicinot komisiju izvērtēt, vai varētu noteikt reālas sankcijas, ja tiek konstatēta uzņēmumu eh, apvienošanās kartelī. Un man eh, rodas tāda iespēja, ka lielu uzņēmumu vadītāji var uh, saprast, ka viņu karjeras iespējas ir apdraudētas, ja viņi veido šādas karteļas. Un mums ir jābūt viensprātis par arī mūsu pieejā. Un uh, noslēgumā gribu pateikties jums par veikumu, un es ceru, ka mums izdosies sagatavot ļoti labu ziņojumu, kas mums visiem nāks par labu. Paldies, nākamais runātājs Goevārdā ir Lopes Kundze. Labvakar visiem. Tas, ka ir ticis iesniegts tik liels skaits grozījumu no visām politiskajām grupām, liek mums saprastu, cik svarīgi ir konkurences politika Eiropas Savienībā. Tas, ka Eiropas parlaments pārskat šo politiku, mums šķiet izšķirīgi, lai mēs varētu pārskatīt savus prioritātus un īstenot demokrātisku politiku. Mēs nepiekrītam um, daļai politiskā satura, kas iekļauts uh, grozījumos, bet mēs vēlētos uh, pateikties uh, visiem deputātiem, kas strādājuši pie šī uh, ziņojuma sagatavošanas. Mūsu grupa ir centusies uh, iepazīstināt ar uh, galvenajām prioritātēm, kādas ir mums, tātad strādājušo tiesības, eh, centrālo lomu um, piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar darba vietu radīšanu un arī darba vietu radīšanu publiskajā sektorā. Mēs esam centušies panākt to, lai te tiek ierakstīts, ka konkurences politika nav instruments, kas ļauj vērsties pret tām nozarēm, kuras vēlas radīt jaunas darba vietas reģionos, kas, kuras jau īpaši skārus krīze un bezdarbs. Mēs uzskatām, ka komisija pirms tā rīkojas ir jāņem vērā sociālās un sociālā un ekonomiskā ietekme, kas bieži vien netiek ņemta vērā. Un netiek domāts par alternatīvām darba iespējām tiem strādājušiem, kas eh, zaudējuši savus darba vietas. Ja tas netiek ņemts vērā, tad tas viss rada um, šķērsli kvalitatīvu darba vietu radīšanai Eiropas Savienībā un arī šādu darba vietu um, saglabāšanai. Mēs uzskatām, ka deregulācijas uh, loģika um, pierāda to, ka mēs varam panākt arī um, um, panākt um, efektīvāku politiku un nevar būt tā, ka lielie uzņēmumi iezīmē e-, Eiropas ekonomisko darbību. Mums ir jādomā par um, iedzīvotāju interesēm, un savos grozījumos mēs esam centušies runāt par specifiskākām problēmām, kas uh, attiecas uz noteiktām nozarēm, piemēram, uh, pārtiks un lauksaimniecības uh, ražošanu. Te um, ir jādomā par samaksu, ko saņem lauksaimnieki. Mēs esam pret. Uh, valsts atbalstu banku sektoram. Tas neatstāja nekādu pozitīvu ietekmi uz ekonomikas sektoru kopumā, tāpat kā privātā fonda bloķēšana. To mēs redzējām attiecībā uz preferenciālo līdzdalību um, Spānijā. Tiek īstenoti diskriminatīvi pasākumi dažās um, dalībvalstīs, kā piemēram Spānijā attiecībā uz um, atjaunojumās enerģijas sektoru Pagājušajā gadā eh, Spānijā desmit eh, tūkstoši cilvēku ir eh, zaudējuši dzīvību šādas te politikas rezultātā, un es domāju, ka mums ir jādomā par tādiem instrumentiem, kas ļautu risināt pilsoņu problēmas, un lai mēs, un lai mēs neiznētu pārlieku lielu liberalizāciju. Paldies! Paldies! Tagad zaļo vārdā vārds Mišelam Raimondam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pateikties referentam par lielisko sadarbību un arī par ziņojumu. Man šķiet, ka ir maz uh, ekonomisko jautājumu, kuros mūsu domas uh, tik ļoti atšķirtos. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums ir izdevies izstrādāt šo um, dokumentu tik konstruktīvā veidā. Es domāju, ka tas ir lielisks referents sasniegums, jo Mums bija ļoti konstruktīvas debatas. Es, protams, neizskatīšu tagad sīk visu dokumentu, bet vēlos uzsvērt vien pāris punktus. Mums ļoti svarīgi šķiet 77. grozījums, un mēs pieprasīsim, mēs lūksim atsevišķu, ja balsojam pa daļām šajā grozījumā. Runa ir par lūkslīgs uh, kas, kā jau Langen kungs teica, runa ir par negodīgu konkurenci, un mēs vēlētos, lai komisija un arī Eiropas parlaments eh, pieprasītu izmeklēšanu šajā jautājumā. Mēs esam apkopojuši nepieciešamo, nepieciešamos parakstus, un es domāju, šobrīd ir jāpieprasa izmeklēšana jo runa ir par negodīgu konkurenci un konkurences korupēšanu no dalībās puses. Tālāk es vēlētos runāt par TIC. Ir divi mūsu grupas grozījumi, kas, diemžēl, netika iestrādāt. Mums būtu lapaticies, lai tas parādās dokumentu tekstā. Vispirms eh, aicinājums komisijai īpaši uzsvērt um, atklātas normas attiecībā uz publisko iepirkumu. Es domāju, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs eh, pārdefinēt šīs normas un nodrošināt konkurenci. Un tālāk interneta neutralitāte. Ja um, digitalizācija ir viens no svarīgākajiem aspektiem Eiropas parlamentam, tad tīkla neutralitāte arī ir ļoti svarīga. Uh, Mums ir nepieciešams neitrāls tīkls, lai mēs nodrošinātu pēc iespējas godīgākus noteikumus. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu brīvu konkurenci. Mums ir nepieciešams neitrāls tīkls un nevis tas, ko vēlas komisija. Tālāk es vēlētos runāt par to tekstu daļu, kas attiecas uz Google. Sarunās bieži vien man radās tāds dīvains iespējas, ka sociālisti un zaļie cīnās par to, lai nebūtu, uh, lai mēs nevērstos tikai un vienīgi pret vienu uzņēmumu specifiski. Es vēlētos saglabāt šo principu. Es uzskatu, ka nav nekādas, uh, nav nekādas nepieciešamības uh, saudzēt šo uzņēmumu Nē, protams, ka ir labs princips, kas parāds eh, ne, nesaukt nevienu uzņēmumu vārdā, bet ja mēs eh, tomēr izlēmtu citādi, tad mums būs vēl jākonsultējas eh, grupā, lai saprastu, kā rīkotos, rīkoties tālāk, jo tad gadījumā būtu jāpiemina arī citi uzņēmumi, citos ziņojumos. Es domāju, ka mums ir nepieciešams principāls diskusijas šajā jomā. Bet Es domāju, ka sarunas noteikti bija veiksmīgas un mums izdosies panākt lielisku rezultātu. Paldies! Paldies! Vēl divi deputāti vēlas izteikties. Brīvā mikrofona procedūras ietvaros vispirms Annelīze Dota. Divas minūtes. Jā, paldies. Es centīšos izteikties pavisam īsi. Es pievienojos tiem, kas pateicās referentam un ānu referentiem par visu to darbu, kas paveikts. Kā jau teica mans kolēģis, Mums ir daudz labu kompromisu, bet ir joms, kurās vēl jāpiestrādā, jo īpaši es vēlētos pievērst uzmanību vispārējais intereses pakāpojumiem. Tā ir joma, kurai eh, sabiedrībā ir milzīgas bāžas. Daudzi vēlētāji vērsušies pie manis arī organizācijas, kas darbojas gan manā valstī, gan visā Eiropā. Cilvēkiem rodas iespējas, ka eh, nav pamatot Eiropas Savienībai eh, iesaistīties, lai uh, ierobežotu um, šo jomu. Divi piemēri. Pilsoņi, kas vēlas izveidot kopienas enerģetikas um, produkts, um, tiek teikt, ka tas nav iespējams un viņi uzskata, ka tas nav godīgi. Tāpat arī sociālo mājokļu iedzīvotāji um, kuru saņem informāciju, ka um, varbūt šī, šie, šis te mājokļu veids vairs nebūs pieejams visiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai uh, saglabāt um, valsts iestādēm, īstenot savu mandātu, lai viņi varētu sagādāt to, ko um, iedzīvotāji no viņiem sagaida. Tad mums ir jādomā par šiem vispārējās intereses pakalpojumiem. Uh, Mums ir jāpatur šī iespēja valsts eh, sektora iestādēm, un es domāju, ka šie grozījumi nav uh, viennozīmīgi. Ir, ir jau grozījumi, par kuriem mēs esam runājuši, kur netiek saglabāta iespēja demokrātiski rīkoties valsts iestādēm. Tāpēc um, es ceru, ka mums izdosies vienoties par pieņemamu um, formulējumu, kas ļautu respektēt gan šīs minētās iestādes, gan pilsoņus, un lai Eiropas Savienība nepārkāptu robežu šajā jomā. Paldies! Paldies, Vērnēs Langas, varējās izteikties? Nē, es domāju, ka jūs vēlējāties vēl ko piebilst. Jā, tikai jautājums kad mēs saņemsim balsošanas sarakstu. Būtu labi, ja mēs eh, saņemtu šo sarakstu saulēcīgi, jo mēs vēlētos par to vēl diskutēt eh, savā politiskajā grupā. Atcīm redzot, tas notiks piekdien. Jūs saņemsiet piekdien balsošanas sarakstu. Paldies tādā gadījumā referentam vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies visiem. Ja drīkst teikt pavisam godīgi, tad, nu, liela pārsteiguma nebija. Protams, um, um, lielākais pārsteigums bija kristīgo demokrātu prasība, bet es domāju, eh, citādi viss tas, par ko mēs šeit diskutējām, jau um, bija diskutēts ēnu referents sanāksmē. Viens varbūt punkts. Jūs tagad runājat par izšķirīgiem uh, balsojumu punktiem. Mēs tomēr uh, centāmies sagatavot kompromisu, un mums nav kompetence uh, kaut ko panākt, ja mēs uh, nerīkosimies kopīgi. Es domāju, ka tas ir pārsteidzoši no jūsu politiskās grupas puses. Mēs esam diskutējuši par kompromisu grozījumu uh, F vairāk nekā mēnesi, un uh, jūs neko neminējāt. Kā jau kāds teica, viss šīs diskusijas noritēja ļoti labā gaisotnē. Uh, Un ja tas nozīmē, ka sociālisti vairs nav gatavi eh, domāt par kompromisiem, tas eh, nozīmē, ka mums būtu bijis eh, vieglāk vienoties ar citām politiskajām grupām. Lieliski būtu bijis uzzināt par to saulēcīgi. Tas ir jāpasaka skaļi. Ja jūs nevēlties Eh, piekrist ekstu, tad tas nozīmē, ka, ja jūs uzskatāt, ka tā nav eh, jūsu nostāja, tad parunāsim par to. Tie, kas varbūt nepiedalījās šajās diskusijās, Mēs esam iekļāvuši vairāk nekā 300 grozījumus, eh, formulējot kompromisu grozījumus, Mm, tas nav īpaši pārsteigums, eh, ko, eh, ka, ko teica sociālisti par vispārējais interesu pakalpojumu. Arī Werner Langen teiktais nav nekāds pārsteigums. Mēs neesam te viens otru ienaidnieki. Un ne jau šeit mums ir jābūt opozīcijā vienam otram, mums ir jābūt opozīcijai komisijā. Un to ir iespējams panākt tikai sagatavojot kompromisus un uh, fleksibilitātes gaisotnē. Ne Un ja viena no politiskajām grupām vairs nav gatava šādā gaisotnē turpināt, tad es esmu ļoti, ļoti vīlies. Es pateicos Ramosas kungam, kas uzsvēra, ka mums ir bijušas pastāvīgas diskusijas par uh, vispārējais interesu pakāpojumiem, lakslīgas Google transportu. Un mēs turpināsim, turpināsim šīs sarunas pat uh, tad, ja dažas uh, grupas tagad izlems vairs neiesaistīties tajā. Es domāju, ka mēs nevaram atļauties izgāzt to visu. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā jūs varbūt uh, priecāties par to, ka mums nav rekomendācija darba grupai no parlamenta puses. Mēs, protams, varam sagatavot katrs savu rezolūciju, uh, pret kuru tad gal galā tiek nobalsots. Ja jūs to varbūt vēlaties, es varu teikt, ka es to nevēlos. Tāpēc, lūdzu, sēdīsimies pie sarunu galda un Ja ir problēmas ar F grozījumu, kompromisu grozījumu, tad runāsim par šīm uh, problēmām. Pagājušajā nedēļā mēs vienojāmies par atsevišķu balsojumu par daļām. Es vēlētos uzzināt, pret kuru daļu jums ir iebildumi, vai pret visām, vai pret pēdējo, pret kuriem uh, vārdiem jums ir iebildumi. Lūdzu, pasakiet man, lai mēs varētu turpināt šo procesu. Tālāk par OA um, dzelzceļa uh, liberalizācija. Es domāju, ka Tremāzes kungs bija diezgan fleksibli noskaņots, tāpēc lūdzu nesakiet vai nu viss vai nekas, lūdzu nāciet klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Es domāju, ka tā vajadzētu rīkoties tik tuvu mērķim, kas attiecas uz uh, digitālo vienoto tirgu, tad man te ir labās ziņas. Inko uh, nobalsoja par savu atzinumu, kas tiks iekļauts mūsu ziņojumā, un Tajā ir minētas eh, bažas un intereses, kas eh, arī mums ir, un, un es vēlējos to visu iekļaut. Jūs redzējāt arī manā paskaidrojumā, kas ir man dokumentu projektā. Es domāju, ka mēs eh, runājam vienā valodā. Un kas attiec uz C grozīju, C kompromisu, Langen kungs, es saprotu, ka ka tas varbūt uh, jums nerādījās sapņos, bet tas tomēr bija kompromiss gaisotnē. Mēs centāmies saprast, par ko mēs varētu vienoties. Pagājušajā nedēļā, kad mēs pavadījām divas lieliskas stundas kopā, man tas tik tiešām patika. Tā kā priekšsēdētājiem ir jāpiedalās ļoti svarīgā sanāksmē, pulksten 18.30, es vēlētos, lai jūs noslēdzat savu uzrunu, saka priekšsēdētājs. Jā, nu tad pirmo reizi es tik emocionāli runāju par konkurences politiku. Tātad es aicinu jūs piedāvāt priekšlikums, es neko neesmu saņēmis ne no vienas grupas, un tātad es pieņēmu, ka mēs esam tuvu uh, tam, lai vienotos. Uh, Ja jūs vēlaties citu formulējumu, lūdzu, dariet man to zinām, nododiet to maniem asistentiem, un es domāju, ka mums izdosies panākt kompromisu. Es tiešām uzstāju to, tie, tas arī būtu mans pēdējais vārds. Paldies! Paldies! Um, termiņi ir sakojoši. Balsošana 23. janvāri, um, plenārsēdē martā. Nākamā sanāksme šai komitejai būs pirmdien pūksteni 15. Eh, un turpināsim arī otrdien, visu dienu. Lielas paldies visiem, slēdzam sanāksim. Thank you.